Jā, šie kolēģi, es propozu de... Labi, dārgie kolēģi, saka Beres kundze, es gribētu ierosināt tūlīt pat pāriet pie mūsu 17. darba kārtības punkta. Un nu, tā te būs uzklausīšana, mm, kuru Eiropas komisija vērtē ļoti augstu. Tā ir diskusija par Eiropas sociālā fondu, par tā lomu un ietekmi. Savā ziņā tad mēs skatīsimies šī fonda nākotnei. Tad analizēsim Eiropas sociālā fonda lomu un ietekmi, paturot, protams, prātā nākotnes institīvas, kuras es šajā jomā sāks Eiropas komisija. Pateicos mūsu trim viesiem par to, ka viņi ir ieradušies, došu viņiem tulīt vārdu, bet pirms dodu vārdu viņiem, es gribētu atgādināt mūsu darba kalendāru tādu, kādu mēs esam paredzējuši. Mēs organizējam šo uzklausīšanu divās daļās. Vispirms šodien būs eh, šī tā saucamā ekspertu uzruna, un pēc tam otrā uzklausīšana būs nākošā gada 1. februārī. Un tur pamat eh, loma būs sociālajiem partneriem. Bet pirms dodu vārdu mūsu viesiem, gribētu dot vārdu Paskālai Grunī, kas ir mūsu referente, un pēc tam katram ekspertam būs apmēram desmit mini, minūšu viņa rīcībā, lai paus savu viedokli. Lūdzu, Grunī, kundze, vārds jums. Priekšsēdās kundze, vai es varu izteikties piecās minūtēs, ja? Labi, paldies, saka Grunī kundze. Priekšstādātais kundze, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, divas Eiropas parlamenta rezolūcijas, mm, kas ir 17. Eh, oktobra plenārsēdes rezultāts, ir pievērsušās Eiropas sociālā fonda lomai un ietekmei un kohēzijas politikai, bet daudz jautājumu vēl paliek neatrisināti. Un līdz ar to es ceru, ka mūsu ekspertu uzklausīšanas rezultātā radīsies e, daudz jaunu ideju nākošajam ziņojumam par Eiropas sociālo fondu. Mūsu pienākums ir attiecīgi reaģēt, e, īstenojot 2020. E, gada stratēģiju. 75% no darba ir izdarīta, bet vēl daudz darāmā. Mums ir jādara viss, ko mēs varam eh, juridiskajā eh, plānā, lai nodrošinātu pēc iespējas e, lielāku efektivitāti šim instrumentam. Februārī eh, Ekonomikas sociāla lietu komiteja izveidoja grupu, kurā es esmu priekšsēdētāja. Mēs pastāvīgi uzturam kontaktu ar Eiropas komisiju Jūnijā Eiropas komisija izvē, noturēja sanāksmi divas dienas kopā ar Sociālo un ekonomikas lietu komiteju. Un tur tika apspriest arī Eiropas sociālā fonda loma nākotnē. Un parlaments ir noteicis e, noteikumus, kas ir tiešām pielāgojami tā īpašai lomai. Un tiek sagatavots arī piektais ziņojums es labprāt patiesībā būtu to saņēmusi agrāk, lai jau tagad varētu par to spriest. Šai ziņā es esmu mazliet vīlušies, vīlusies. Lisabonas līgums ir daudz ko mainījis, jo tagad mēs, protams, e, esam e, koplēmumu procedūrā arī saistībā ar Eiropas sociālo fondu. Tiek sagaidīts, ka Eiropas komisija piedāvās 2011. E, gada vidū Eh, likumdošanas tekstu, un arī mums ir jāuzņem savu atbildību šajās debatēs. Un runājot par perspektīvām finanšu jomā, arī tās ir svarīgas, taču jānosaka arī tas, ka Eiropas sociālajām fondam būtu tāds budžets, kas tam ļaut izpildīt savu svarīgo lomu. Un eh, līdz ar to arī mēs ceram, ka būs laba sadarbības ar mūsu divām uh, parlamentu komitejām ar Eiropas komisiju. Un 17. Eh, oktobrī Eiropas komisija publicēja eh, paredzēto budžetu, taču vēl nekāda konkrēta skaitļa neparādījās attīstībā Eiropas sociālo fondu. Un tas ir, tas pauž, tas ir pamats mūsu bažām. Pirmkārt, jāņem vērā, ka Eiropas sociālais fonds ir instruments nodarbinātības veicināšanai. Tā īpašā misija ir jāturpina, tam ir jādarbojas apkarojot nabadzību, bet tam ir arī jānodrošina, ka cilvēki var sākt strādāt vai atgriezties darba vietā. Tātad šis fonds ir iespēja. Eiropas sociālām fondam ir jābūt efektīvākam un vienkāršākam līdzeklim ņemot vērā lielo bezdarba līmeni krīzes apstākļos Eiropā, Eiropas sociālais fonds tomēr nav izmantots pilnīgi. Mums ir jāatbalsta tās struktūras, kas var veicināt projektu attīstību. Treškārt, Eiropas sociālā fondam ir jābūt efektīvam līdzeklim ekonomiskās sociālās kohēzijas nodrošināšanai visos reģionos. Līdz ar to mums ir jānodrošina reģioniem vairāk pielāgots ietvars, un tā skaitā arī pašiem to iedzīvotājiem. Šim Eiropas sociālajam fondam ir jānodrošina attiecīgs finansējums par vēlamiem projektiem. Uh, Un Eiropas sociālais fonds ceturkārt ir e, līdzeklis cīņai pret e, sociālo atstumtību, un tam ir jāsaņem arī liels atbalsts no dalībvalstīm. Tāpēc ir jāsaglabā solīda budžeta aploksne Eiropas sociālajām fondam un jāveicina arī nodarbinātības politikas īstenošana, jo Eiropai nav jānes viss sloks. Eiropas sociālais fonds tika izveidots 20. gadsimta 50. gados, un tas vēl ar vienu ir svarīgs. Taču rodas jautājumu, kāpēc tas neatbild uz visiem, visām iedzīvotāju bažām. Tad šis atbildes ir jārod. Paldies, saka Beres kundze. Tagad mēs dosim vārdu trijiem ekspertiem. Un vispirms vārds Karlosam Tortuēro. Viņš ir atbildīgais par Eiropas sociālā fonda pārvaldību Spānijā. Jums vārds Tortuēro kungs uz desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, godātie deputāti. Pirms es sāku savu uzrunu, es gribētu nodot jums visa laba vēlējums no Fernandes kundas, kur nesen tika iecelta valsts sekretārs amatā nodarbinātības ministrijā. Un es gribētu vispirms arī pateikties par to, ka esat uzaicinājuši mani uz šo noklausīšanos, jo man ir liels uh, gods, ka var dot savu ieguldījumu šajās debatēs par sociālā fonda nākotni. Kopš Eiropas eh, sociālā fonda izveidošanas tas ir bijis galvenais savienības finanšu instruments, kas ir domāts, lai investētu līdzekļus cilvēku resursos un veicinātu iekļaujošākas un uh, saliedētākas Eiropas veidošanā. Un tas nozīmē, ka sociālajam fondam ir jāpalīdz ne tikai grūtībās esošiem cilvēkiem, bet tam ir jābūt Uh, pārmaiņu veicinātājam, kas ļauj izmainīt darba tirgus. Spānija ir viena no tām dalību valstīm, kas visvairāk ir izmantojusi kohēzijas politikas priekšrocības, piesaistot struktūra fondu līdzekļus. Parasti tās ir valsts, kurām ir vislielākās vajadzības apmācības un darba vietu jomā kas izmanto šos fondus. Mēs izmantojam šos līdzekļus arī tādēļ, uh, lai uh, uzlabotu nākotnes sistēmas. Es savas uzstāšanās laikā centīšos iezīmēt dažas no tām idejām, kas varbūt, uh, bet ceru, varēs bagātināt mūsu diskusijas. Vispirms, kā uzlabot Eiropas sociālā fonda lomu un tā atpazīstamību nabadzības, bezdarba samazināšana, izglītības pakalpojumu, plašāka piedāvāšana, plašāka uh, profesionālā apmācība ir jautājumi, kuri tuvākajos gados noteikti ir jātīsta, un šeit sociālais fonds varētu spēlēt svarīgu lomu, lai ieviest nepieciešamās izmaiņas šajos sektoros. Tīpaši tādēļ, ka uh, sociālajā fondā strādājušiem cilvēkiem ir liela pieredze un uh, ekspertu zināšanas, bet tas ir saistīts arī ar nodarbinātības politikas attīstīšanu. Tādēļ sociālais fonds ir jāizmanto, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība un lai veicinātu struktūru struktūrāls izmaiņas, lai samazinātu nevienlīdzību un nodrošinātu plašāku profesionālo apmācību Eiropas pilsoņiem. Mums vajadzētu apmainīties arī ar labāko pieredzi, lai uh, politikām piešķirtu jaunu vitalitāti. Viena no iespējām šeit būtu kopienas cilvēku resursu iniciatīva. Un eh, jauna pieeja eh, nākamo rīcības programmu izstrādē. Dāmas un kungi, jāatcerās, ka turpmāk mums ir vairāk jādomā par vairāk līmeņu pārvaldību arī sociālā fonda jomā. Jebkurā rīcība politikai ir jāatspūgļo reģiona specifika, ir jāņem vērā vietējo partneru un vietējo iniciatīvu labā pieredze, un uh, rīcība politika ir jāveido ņemot vērā tās īpatnības un specifiku, kāda ir uz vietas, un lai tiktu iesaistīti vietējie cilvēku resursi. Mēs darām visu, lai atrastu pareizo līdzsveru starp to, ko darām mēs, kā nacionālās e, iestādes veidojot stratēģiju, lai atvērtu darba tirgu, un vienlaicīgi iesaistīt arī reģionālās struktūras, e, kurš šo rīcību politiku īsteno uz vietas. Bez tam mums ir jāuzklausa arī organizācijas, kas pārstāv vietējo cilvēku intereses. Un ja mēs apvienosim visus šos trīs elementus, tad mēs nodrošinātu gan augšupējošu, gan lejupējošu efektu. Bez tam nevajadzētu aizmirst faktu, ka problēmas, kas skar cilvēkus, ir parasti komplicētas, un tādēļ jebkura politika, kas tiek veidota, ir jāveido tā, lai tā būtu integrēta un lai tās kartu ne tikai jaunu darbietu radīšanu, bet arī nodrošinātu veselības aizsardzību un mājokļus. Tā kā šeit mums ir jādomā par papildināmību ar struktūru fondiem, Es gribētu norādīt, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība, jo es nedomāju, ka esošie fondi būtu jāapvieno, nē, jo tiem ir dažādi mērķi, tomēr tiem ir vienam otru jāpapildina. Un varbūt vajadzētu domāt par kopīgiem projektiem. Uh, Bez tām Eiropas sociālajam fondam būtu jāveicina sinerģija ar globalizācijas pielāgojumu fondu un progresa programmu. Mums ir jāraugās ne tikai uz uh, vadības papildināmību, bet arī jādomā par ieviesto izmaiņu saustarpējo papildināmību. Viena no tēmām, ko esam aplūkojuši Eiropas sociālajā fondā, ir šī fonda profils. Un ir ļoti dīvaini, ka fonds, kas ir palīdzējis uzlabot daudzu miljonu cilvēku dzīvi Eiropā, ir tik maz pazīstams Eiropā. Mēs Eiropā pie tā esam strādājuši. Un atbilstoši eiro barometra rezultātiem, mēs esam tā valsts, kas e, piešķir trešo e, lielāko nozīmi e, šīm fondām. Bez tam mēs arī pastāvīgi strādājam pie pasākumiem, lai pastiprinātu savu saikni ar mēdījiem un nodrošinātu labāku koordināciju ar komisijas pastāvīgo pārstāvniecību Spānijā. Ja mē, mums ir vēlmi un iecer realizēt Eiropas projektu, tad es domāju, mums ir daudz jādara, lai informētu tos cilvēkus, kam arī ir vislielākā vajadzība. Bez tam ir jāveido kontrolas sistēma, kas balstītu uz rezultātiem. Eiropas sociālā fonda vadības sistēma ir ļoti birokrātiska un ir ļoti detalizēta kontrolas pasākuma, lai nodrošinātu, ka nauda tiek izlietot efektīvi un caurskatām. Uh, Šajā krīzes situācijā tas nozīmē, ka darbības programmas var tikt paralizētas uz ilgu laiku šādu kontrolas pasākumu rezultātā, un tas skars tūkstošiem cilvēku, un mēs katru dienu strādājam pie tā, lai procedūras uzlabotu, bet kontrolas procedūras nedrīkst paralizēt mūsu darbu. Noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, un mums ir jābūt vienotai izpratnē par noteikumiem. Tādējādi mēs varētu labāk uh, vadīt sociālo fondu un realizēt kontrols pasākumus. Eiropas sociālā fonda ietekmi ir grūtāk izmērīt, un šeit, es domāju, mums vajadzētu uzlabot indikātorus, kas atspoguļo rezultātus un ietekmi. Ja mēs gribam būt efektīvāki, tad mums vajadzētu nodrošināt sociālā fonda pasākumu pēctecību. Un uh, mums ir jāizvēlās tādi mērķi, kas ļauj uzlabot cilvēku vispārējo situāciju, un šie indikātori nedrīkst būt izteikti tikai naudas izteiksmē. Tāpat ir jānodrošina, lai palīdzība nonāk pie tās saņēmējiem pēc iespējas ātrāk. Tāpat ir jādomā par elastības uzlabošanu programmu veidošanā, lai palīdzības saņēmējiem šīs programmas būtu vieglāk pieejamas. Treškārt. Par sociālo partneru līdzdalību Eiropas sociālajā fondā. Inovācijas un sadarbības tīkli nozīmē, ka mēs esam panākuši uzlabojums gan izglītības, gan nodarbinātības, gan iekļautības sistēmā. Spānijā mēs vienmēr esam teikuši, ka ir ļoti svarīgi veidot partneru attiecības ar dažādām struktūrām un nevalstiskajām organizācijām. pieredze Eiropas tematiskajos sadarbības tīklos liecina, ka sadarbojoties ar partneriem citās dalību valstīs, ir iespējams efektīvi atrisināt uh, problēmas, kas ir kopīgas daudzām dalību valstīm. Viens no labākajiem piemē, piemēriem ir Eiropas Roma tīkls, ko uh, vada, kur, te, teiksim, vadības lomu ir uzņēmusies Spānija, bet šajā tīklā sadarbojas 13 dalību valstis. kas ir nodrošinājis tiešām šīs tautības cilvēku labāku iekļaušanu dažādās aktivitātēs. Bez tam Spānijas operatīvā programma cīņai pret diskrimināciju. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kur saskars ar vislielākajām grūtībām, un pusi no šīs programmas uh, pārvaldītājiem ir lielas bezpēļņas organizācijas, kas atrodas vistuvāk tiem cilvēkiem, kuriem tiešām šī palīdzība ir nepieciešama. Koncentrējot resursus uz tiem cilvēkiem, kur visvairāk cieš no nevienlīdzības un nodrošinot horizontālu uh, dzimumu piedarības perspektīvas piemērošanu, uh, mēs varam nodrošināt vitālu pieeju sociālā fonda īstenošanai Spānijai. Tajā pat laikā mums vajadzētu domāt par mūsu pieredzes iekļaušanu visās rīcības jomās, Un nevajadzētu aizmirst, ka mums pastāv Eiropas parlaments, nacionālajie parlamenti, reģionālajie parlamenti un vietējās pašvaldības, un visiem šiem līmeņiem ir jādarbojas kopā. Mums ir nepieciešama ambicioza mērķi un jārīkojas kopā, lai šos mērķus sasniegt. Ir nepieciešams vairāk sadarbības un jānodrošina arī Eiropas komisijas aktīva iesaistīšanās. Krīze un bezdarbs, kā tas ietekmēs Eiropas sociālā fonda nākotni? Eiropa ar savu stratēģiju 2020 ir iezīmējusi apņēmīgu soli uz priekšu uh, sociālā fonda nākotnē un tās lomas nostiprināšanā. Šim fondām ir jāatbalsta to cilvēku vajadzības, kuriem visvairāk ir nepieciešams atbalsts un kur ir vismazāk aizsargāti. Un mums vajadzētu uzsvērt labāku rezultātu panākšanu un labāku sociālā fonda atpazīstamību un redzamību. Tāpat ir jāuzlabo koordinācija un jānodrošina, lai resursu uh, asignēto resursu līmenis saglabātos un lai tiktu skaidri nodefinētas prioritātes. Kā es teicu, kontrols pasākumi noteikti ir jāsaglabā, bet ir jāraugās, kā sociālais fonds konkrēti palīdz cilvēkiem un pie kādiem nosacījumiem cilvēki var saņemt šo palīdzību. Ir jāatcerās, ka apmācība nozīmē vienmēr to, ka cilvēkiem ir vieglāk atrast darbu. Paldies! Paldies, ka uzklausījāt mani! Man tiešām bija liels gods un prieks jūs šodien uzrunāt. Paldies! Liels paldies! Tagad dod vārdu Markam Garse. Acīm redzot, jums ir divi veidi ekspertīze. No vienas puses, jūs pārstāvat vair daudzās asociācijas, kurā jūs, kurās jūs eh, piedalījāties eh, profesionālās apmācības un rehabilitācijas ietvaros. Un Jūs arī esat autors daudziem rakstiem un grāmatām, kas ir veltītas Eiropas sociālā fonda lomai un ietekmē nākotnē. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Pavisam vienkāršoti man jāsaka, es jums ierosināšu dažus priekšlikumus kas varētu būt vērtīga arī visiem šī godājumā parlamenta deputātiem. Es sadalīšu savu prezentāciju piecās daļās. Sākotnēji mēs runāsim par to, kas vispār ir Eiropas sociālais fonds. Jā, tas ir sens fonds, bet nu jau tas ir arī devies citā virzienā uz uh, stratēģiju 2020 bet te ir tādas kā krusceles, kop 2009. gada ir iezīmējusies krīze. Tātad no vienas puses ir dalībvalstu aizvēršanās uz savām nacionālajām problēmām, koncentrēšanās uz tām. Un tā tad eh, no banku puses savukārt ir šī te ekonomiskā virzītāja spēka kvalitātes zaudēšana. Un arī cilvēkos ir zudusi uzticēšanās attiecībā uz šo lielo Eiropas, izaicināja Eiropas sapni. Un Eiropas sociālais fonds ir savā ziņā kā politisks virzītājs, bet mums ir jāiet viņpus eh, stiprajam politiskajam paziņojumam, kā piemēram Lisabonas līgums, un jāpadara Eiropas sociālais fonds par eh, līdzekli sociālās Eiropas izveides pamatu. Iespējams, ka tas te skan tā mazliet deklaratīvi, tomēr jāapzinās, ka šāds izaicinājums pastāv un mums ir jā, jāsparsos uz priekšu. Un otrkārt, kā varētu paplašināt Eiropas sociālā fonda lomu un tā darbības jomu. Mēs zinām, ka šis fonds ir ierosinājusi izveidot jauns institīvs, padarīt cilvēkus atbildīgākus un arī nu, veicināt šo personīgā rezultāta veicināšanas kultūru. Katrā ziņā mērķis ir padarīt privāto cilvēku individu atbildīgu pašam par savu likteni, par savas laimes, kļūt par savas laimes kalēju un te ir visādi pasākumi, kā uh, apmācība un profesionālā orientācija, bet te ir arī jārunā par uh, tīri pieejas, par uh, cilvēku to spēju pašiem sevi noskaņot. Un tad vēl tālāk ir apvienot izglītības programmas ar liktām sadarboties ar uzņēmumiem. Un tālāk ir pēc iespējas vairāk jāveicina jauno tehnoloģiju integrēšana sabiedrībā. Un tālāk, kā varētu paplašināt Eiropas sociālā fonda piemērošanas, jeb darbības jomu, kāpēc tas būtu jādara? Jāņem vērā, ka arotbierības Uh, prasīs pēc iespējas ātrāk risināt uh, šo situāciju ar cilvēkiem, kas ir pirms pensijas vecumā, ņemot vērā, cik uh, grūti ir pašreizēja darba apstākļi. Vai šis fonds ir uzskatāms par vienu formulu, par panacēju? Es gribētu sacīt, ka jāatrod šīs profesionālās pārkvalificēšanās platformas, lai nodrošinātu profesionālo un sociālo izaugsmu. Es gribētu ierosināt jūs padomāt par šo jauno nozaru. Sociālā ekonomika var būt arī jaunu darba vietu izveides garants. Vispirms būtu jāizveido šie sociālie uzņēmumi, kas būtu uz vietas tuvu pie tajā reģionā dzīvojošām kopienām tas īpaši interesētu uh, to sabiedrības daļu, kas pārāk ilgi paliek nenodarbināti. Un otrkārt būtu arī jāizveido saistībā ar kohēzijas politiku pastāvīgi dienesti uz vietas. Un trešais ierosinājums, kas varbūt izskan mazliet eh, pārdroši, būtu šāds pieņem šo socioekonomisko aspektu ekonomikas uzņēmumos dažādās jomās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šī sadalīšanās, šis sadalīšanās fenomens, tas, ka zināmi sabiedrības slāņi paliek bez darba, ir novērojams visās dalībvalstīs, un Eiropas programmas ietvaros es arvien vairāk to apzinājos ceļodams pa visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tas attiec uz Polijas, Bulgāriju, bet arī uz citām valstīm. Iespējams, ka te vajadzētu ierosināt tādu sociālā uzņēmuma formu, kuram būtu kurš varētu veicināt jaunu darba vietu izveidi. Eiropas sociālais fonds varētu būt skatāms arī tā, ka nevalstiskās reģionālās organizācijas būtu pamatu atbalsts jaunu šo sociālo interešu uzņēmumu izveidēji. Tā tad te varētu būt īpaši statūti šāda veida uzņēmumiem. Un ceturtkārt, stiprināt Eiropas sociālā fonda izmantošanas līdzekļus. Tad paredzēt tādu kā starp nozaru sadarbību. Tajos uzņēmumos, ar kuriem es nodarbojos, mēs esam paredzējuši tādu kā sociālo rentabilitāti pēdiņās. Ja mēs te runātu par sociālo jomu, tad tas jau maina mūsu skatījumu. Sociālā rentabilitāte paredzētu to, ka ik gadu tiek izvērsta analīze, uh, kā šis uzņēmums ir īstenojis savu sociālo misiju. Un te nav jādomā tikai par ekonomiskajiem rādītājiem, bet arī par sociālā līmeņa rādītājiem, piemēram, par to, kāda ir iedzīvotājiem dzīves kvalitāte, kā tiek veicināta solidaritāte vai kā šie rezultāti ir skatāmi Eiropas uh, misijas līmenī var sakot, ekonomika nav, ekonomikai noteikti jābūt sociālai. Un te arī ir jāparedz īpaši līdzekļi, kas tiek piešķirti dalību valstīm, izmantojot Eiropas sociālo fondu. Tātad ekonomika varbūt uh, arī var nākt par labu sociālajā jomā konkrētajām, konkrētajām iedzīvotāju grupām, un tad tikai tā mēs varam nodrošinām, ka Eiropa var gūt panākums, un tai jā, jāgūst panākumi, un tā, tādā skatījumā tā ir arī jāredz tās iedzīvotēm. Un piet, pietkārt būtu jāuz, jāpalielina sociālo partneru loma. Sociālie partneri ir pārstāvēta arī sociālo un ekonomikas lietu komitejā, arī nevalstiskās organizācijas tur ir pārstāvēts. Un eh, te arī tiek īstenoti sociālie, socioekonomiski un kultūras projekti. Taču šo iesaistīto pušu loma varētu paplašināties. Mēs varētu ierosināt, piemēram, to, ka pilsoniskā sabiedrība, kuru pārstāv nevalstiskās organizācijas un kas bieži vien tiek iztaujāta vietējā līmenī, varētu tikties Eiropas līmenī izmantojot fórumu formātu. Tie būtu vispārēji NVO fórumi. Mums šis ierosinājums šķiet interesants tā ziņā, ka dalībās ar vien vairāk koncentrējas uz sevi pašu, pat labam, tāda ir šī tendence. Un tas varētu būt vai no Eiropas parlamenta institīva, vai arī Eiropas sociālā fonda veicināts pasākums. Te jāņem vērā arī izmaiņas sociālajā jomā, sociālā dinamika, jāizveido laboratorijas, kas analizē šīs tendences, kuras tad eh, novērotu konkrēti šajos eh, procesos iesaistīti eksperti. Tā mēs varētu nodrošināt sociālo Eiropu. Un šī te starpnozara sadarbība, es gribētu uzsvērt, ir tāda, ka Eiropas sociālais fonds pats nav transnacionāls, ka ir nepieciešami vēl citi projekti, lai to par tādu padarītu. Tāpēc visnotaļ nodarētu šāds transnacionāls starpnozaru elements, kas padarītu šo fondu efektīvāku. Vēl varētu runāt arī par reģionālu līmeņa sadarbību eksperimentālos projektos, piemēram, info, apmainoties ar informāciju. Nu, tad pāris vārdos varētu sacīt, ka krīze mums liek kļūt radikālākiem no tā viedokļa, ka gan e, arotbiedrības e, kļūst radikālāks, gan arī liberālisms izplatās, un līdz ar to šī sociālā harta ir jāizveido, lai nodrošinātu visu atbildību, iestājoties par e, iedzīvotāju interesēm. Tas arī viss, kas man bija sakāms, es ceru, ka es ievēroju savu laiku. Paldies, saka Beres kunga, paldies par šīm uh, par šīm vērtīgām pārdomām un eh, perspektīvām, ņemot vērā jūsu ievērojamo pieredzi šai jomā. Un pāriem pie trešā viesa. Viņš ir no Ungārijas, Īštvans Dantē. Jūs esat padomnieks Ungārijas apvienībā cīņai pret nabadzību, jo īpaši saistībā ar Eiropas sociālo fondu. Arī jūs rīcībā desmit minūtes lūdzu. Um, itt lehetek önök között ezen a um, hát serkentű talál. Priekšstādātājs kundze, pateicos par uzaicinājumu, esmu gandarīts būt jūsu vidū, bet uh, pilnīgi neiespējami šādu tēmatu īsumā izklāstīt pāris minūtēs. Es ilgi domāju par, par to, kā es to varētu darīt, gatavoties šai prezentācijai. Un tad uh, Man galvenokārt bija jāatbild jautājumu, no kāda viedokļa es eh, varētu šeit atainot šo tematu, kāds būtu mūsu kopsaucējs. Un tas ir ļoti svarīgi, un es varētu sacīt, ka galvenokārt te ir runa pār darba tirgus lomu. Darba tirgus loma ir vissvarīgākā, un līdz ar to vajag rast labākos risinājums šeit Eiropā, tāds risinājums, kas ļautu visiem rast savu vietu darba tirgu Eiropā. Un tad arī jārodas jautājums, kā, rodas jautājums, kāda veida Eiropu mēs šeit vēlamies. Un vēl pastāv jautājums, uz ko vajadzētu koncentrēties brīdī, kad mēs mēģinām rast mūsu spēcīgo atbalstu mums atbalsta punktus, kas būtu darāms darba ņēmēja labā, kā mēs tiem varētu atbildēt, palīdzēt, bet vēl nedrīkst aizmirst, ka mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem. Mums ir jānodrošina, ka viņi ienāk darba tirgu, arī viņiem par to jādomā ne tikai, jādomā arī par viņiem, ne tikai par iestādēm. Bieži vien mēs domājam par iestādēm, nevis par uh, reāliem cilvēkiem, par viņu ģimenēm, bērniem. Līdz ar to mums ir jā, mm, jautājums ir, vai mums ir jārod uh, kopīgi rādītāji, jādomā, cik uh, mums, cik darbvies mēs gribam radīt, cik mūsu rīcībā ir kvalificētu personu un Pateicoties Eiropas sociālajiem fondam, mēs varētu arī labāk iepazīt mūsu iedzīvotājs un gal galā ir arī jāveicina viņu nodarbinātība, šo cilvēku nodarbinātība. Un kurā brīdī tad visi šie jautājumi būtu risināmi šī te nodarbinātības jautājumi? Iespējams, ka tas nebūtu jādara tagad, ekonomiskās krīzes apstākļos. Uh, Mums nav daudz laika par to domāt. Un vispēcot ir savu veidu satikšanās, savu veidu saplūsme starp cilvēku iespējām. Un pastāv arī viedoklis, kas liecina par to, kurā brīdī ir piešķirami piešķirami līdzekļi, līdzekļi, lai eh, cilvēku uzlikt uz pareizā ceļa un tik secināts, ka pirmie pieci gadi cilvēka mūžā ir izšķirušie, lai nodrošinātu viņa darba spējas, viņam spējas iekļauties darba tirgu nākotnē. Tātad atbildība arī ir liela uz tām ģimenēm, kurām ir mazi bērni. Un šī vieta savā darba tirgu ir jāprot, ir meklējama elastīgi. Ir jāizveido arī tādas struktūras, kas eh, veicinātu šo elastību. Mm, nav vienmēr jāatbalsta tikai nabadzīgie, jāatbilst visi iedzīvotāji, visas ģimenes, kam ir bērni, un jādod vienādas iespējas visiem. Tas attiektos arī uz eh, invalīdiem, uz cilvēkiem ar kādām kroniskām ilgstošām slimībām, tas arī attiektos uz romiem. Kad ir runa par reģionāliem fondiem, es uzskatu, ka Eiropas sociālais fonds un reģionālie fondi uh, ir jāskat sadarbības kontekstā, viņiem ir jāsadarbojas. Tātad kā pietrūkšai sistēmā? Ir tāda Atkinsēna sistēma, tā, kas mums ir labi pazīstama. Un runājot par valdību visos līmeņos, tiek izrādīt interesi pret iedzīvotājiem. Taču jāņem vērā, ka pastāv arī atbildība visos līmeņos, visos valdības un valsts līmeņos. Un, protams, tās vienmēr nav institūcijas, kas pieņem lēmumu, jo ja tās būtu tikai institūcijas, tad uh, iedzīvotiem pašiem vispār nekas nebūtu vairs darāms. Īstenībā ir vērts iedomāties savu veidu Rubika kubu. Un tajā ir tāds kā divas dimensijas. Vai nu mēs gribam nodarboties ar visneaizsargātākajām sabiedrības daļām, uh, tad tā ir viena lieta, bet ja mēs mēģinām visu īstenot trijās dimensijās, tad mēs vispār neko nevaram panākt. Tātad šajā klubā paliek daudz tukšumu. Un runājot par nevalstiskajām organizācijām, jāzina, kurš ir piegādātājs, tā sakot, kurš ir dīlers. Un tas nav vienkārši jautājums ko mēs varētu sniegt vislielāko, piešķirt vislielāko lomas nevalstiskām organizācijām. Jo saskaņā ar dalībvalstu budžetu mums ļoti labi ir zināms, ka tieši nevalstiskajām organizācijām būs vismazāk, vismazāk līdzekļu, un līdz ar to mēs nevaram pilnīgi paļauties uz to, ka visu darbu īstenošs īstenos tieši tās. Līdz ar to ir jārod visefektīvākais līdzeklis, lai risinātu problēmu. Tāda mums ir jāpalīdz nevalstiskām organizācijām, kas, pastāv, kas atrodas pastāvīgajā kontaktā ar visneaizsargātākajām iedzīvotājiem daļām. Turklāt šis kontakts ir tieši Līdz ar to jānodrošina pietiekoši liela kapacitāte un visaptverošs atbalsts, kam ir jākļūst obligātam tieši tāpēc, ka tas darbojas kā šī atbalsta veicinātājs. Nu, ja mēs paraugāmies uz ietekmi Eiropas līmenī, tad, protams, mēs arī šeit varam īstenot novērtējumu, taču te ir dažādas sistēmas dažādajās dalību valstīs, un mēs nevaram raudzīties uz nodokļu politiku un šķirt to no tādas palīdzības, ko nodrošina Eiropas sociālais fonds, jo ja trūks nepieciešamo līdzekļu, uh, neatkarīgi no tā, kāds būtu kopīgais mērķis, rezultāti nebūs eh, dažādās dalībvalstīs vienādi. Nu, tā tad te vēl ir vēstījums. Es domāju, tas ir pavisam vienkārši. Jāsāk ar to, ka palīdzam cilvēkiem pēc iespējas agrāk, jāizmanto pēc fonda pēc iespējas veiksmīgāk, Šajā procesā jāpiedalās pēc iespējas lielākam skaitam institūciju, sākot ar pašu plānošanu līdz pat īstenošanas posmam. Un, protams, ir vēl jādomā par to, ko mēs tieši vēlamies, nevis tikai jākoncentrēs uz to, kas mums jau ir. Paldies par jūsu uzmanību, un es vēlreiz vēlētos pateikties tīklam pret nabadzību, jo īpaši nabadzību bērnu uh, vidē. Es tajā esmu strādājis jau piecus gadus. Paldies! Paldies, saka Beres kundze. Tagad dosim vārdu dažādajiem kolēģiem, kas vēl, vēlējušies izteikties. Frederiks Dardens, pēc tam Šrēders, Šrēders kundze, lūdzu, Darden kungs. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties ekspertiem par to, ka viņi mums pastāstīja par savu pieredzi, pateicos par viņu ierosinājumiem un arī par viņu pārliecību, entuziasmu, runājot par svarīgo līdzekli Eiropas sociālo fondu un cīņu pret sociālo atšķirtību. Es domāju, ka arī mūsu noskaņa mūsu ievirze ir līdzīga. Un runājot par budžetu komiteju, kas jau īpaši interesējas par šo aspektu. Mūs jau īpaši interesē šis nākošais daudzgadu plāns. Un tika izveidota īpaši arī komiteja, kas nodarbojas ar finanšu perspektīvu. Un tas arī bija saistīts ar uh, sarunām par 2011. gada budžetu. Šādā situācijā mēs runājam par šī daudzgada finanšu plāna ilgumu, vai te būtu jārunā par septiņiem gadiem, vai pieciem gadiem, vai divreiz pieciem gadiem. Es domāju, ka viss tas e, ir jāpatur prātā. Es gribētu zināt, Ko jūs domājat par to? Un kā jūs reāli uztverat šo te daudzgadu plānošanas loģiku, kāda tā ir jūsu skatījumā? Un varbūt eh, te var arī pieskarties tam, ko sacīja vairāk eksperti, ka šis plānošanas process ir ļoti sarežģīts. Un otrkārt, Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas fonda un Eiropas sociālā fonda savstarpējā papildināmība. Daži saka, ka tāda vispār nepastāv, jo Eiropas globālās pielāgošanas fonds tiek izmantots tādi, kad Eiropas sociālais fonds izrādās neefektīvs Tā tad var sūdzēties par Eiropas sociālā fonda neefektivitāti. Es uzskatu, ka šeit pastāv tāda kā sastarpēja papildināmība. Varbūt tomēr ir arī sinene, sinerģija veicinām. Varbūt viens fonds būtu izmantojams uh, a posteriori, cits, eh, cits a priori. Un vēl es gribētu zināt, ko eksperti domā par šo papildināt sastarpējo papildināmību starp šiem diviem fondiem. Paldies, priekšsēdātas skundze. Šeteris kundze, Segeberis kundze un tad Četeri eh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ļoti sarežģītais un apjomīgais jautājums, un to, ko mēs uzklausījām šodien, nu, dažs komentārs vēl no savas puses. Galu galā jau arī darba grupu ietvaros un arī komitejas ietvaros esam arī šos jautājumus paredzējuši un diezgan padzināti izskatīt. Par ietekmi un jautājums, kā tieši Eiropas sociālais fonds ietekmē ne tikai reģions, bet arī konkrēts individus. Šis jautājums līdz ar to ir pareizs, tas ir pareizi uzstādīts. Jautājums gan ir, kāda ir tad īsti ir atbilde. Un kā tad vēl pakārtotie jautājumi par nākotni? Lūk, divi jautājumi. Pirmkārt, jautājums par to, ka līdz šim nav pievērsta pamatīga pamatota uzmanība tam, ka visu laiku samazinās sociālā fonda apjoms, lai gan arī dalībvalstu kompetences šajā ziņā tiek arī apšaubītas, un līdzinējais mēģis, protams, ar vienu paliek nemainīts. Sanāk, tagad ir atklāts jautājums, vai sociālās jomas tavas jautājumas vairāk uz dalībvalstīm, vai tomēr ir kaut ko mainīt. Tas ir šobrīd atklāts jautājums. Tālāk par Eiropas sociālā fonda um, attiecībām ar citiem fondiem. Mēs tiešām varam pievērst padzināt uzmanību tam, ka taču Eiropas fondus, struktūra fondus mēs parasti izmantojam kopīgiem, tātad vienoti, lai panāktu attiecīgi spēcīgākus mērķus. Es uzskatu, ka mēs varam izveidot labu instrumentu. Tomēr man veidojas tāds iespējas, ka ņemot vērā kompetenci sadalījumu valstīs, bieži vien tomēr šīs iespējamās sinerģijas netiek izveidotas. Tāpēc, piemēram, jautājums Spānijas kolēģim, vai jūs izmantot visu tās iespējas, ko varētu izmantot arī dažādos mehānismus, lai sociālā fonda līdzekļus varētu arī efektīvāk un vienkāršāk izmantot, piemēram, lai nebūtu jāiekļauj, jāiesniedz divu veidu pieprasījumu divām atšķirīgām ministrijām. Nu, lūk, gribēju norādīt, ka visas prezentācijas neko neteica, vienīgi Spānija pieskārās jautājumam par to, ka mums ir noteikta arī e, sadaļa par dzimumu jautājumiem. Un jūs neko nepasacījāt, vai tas tiešām tiek ievērots. Otrs, jūs runājat arī par to dzimumu līdztiesības jautājumu standartizēšanu jūs arī runājat par to, ka ir īpašā kopienas iniciatīva Equal. Nu labi, tas arī regulā jau ir arī iekļauts sestajā apsvēruma punktā, tas viss ir ierakstīts atcelts, bet dalībvalsts vienkārši to neizmanto. Es uzskatu par fatālu, un līdz ar to es domāju, ka dalībvalstīm jāpanāk tas, ka šī noteikums tiešām slēs spēkā, jo galu galā tas ir konkrēts m, mm, pasākums un jāņem vērā arī mēķi grupas, un kā bijusī equal regula galu galā parlaments par to ļoti cīnījās. Un tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs par šo jautājumu tomēr izteiktos, jūs arī jūs trīs godātie eksperti. Un visbeidzot, par eh, piekto punktu, tātad eh, slaveno NVO klausulu, kas līdz šim ir bijusi pilnīgi bezjēdzīga, tā nav darbojusies, un līdz ar to gribu godīgi pateikt, daudz ko esmu pieredzējusi, redzu, kas arī ir darīts vai nedarīts, un vislabāk man ir palicis tas, kā patīk tas, kā tur, kur tas tiek izmantots, tad mēs redzam, ka NVO uh, struktūras tiek profesionalizētas. Bet mēs saprotam, ka, protams, nevaram to arī visu laiku izmantot uh, pilnībā. Ja jūs gribat panākt, lai viss NVO kļūtu pilnīgi profesionāls, tas nu ir kā labs mērķis un labs papildu iegums, bet nu, es nevarētu šo pārmērīgi izmantot. Tas, ko arī teica Eiropas pret nabadzības anti-poverty e, šī tīkla pārstāvis, tiešām vajadzētu pievērst tam padzināt uzmanību. Neviens no trim ekspertiem nevārdiņā neteica par to, cik spēcīgas ir tad īstenībā administrācijas nodrošināt šo inovāciju uh, Un šajā likumdošanas periodā mums šajā vairs nav paredzēts iniciatīvas. Iepriekš mēs runājam par konkrētām citām iniciatīvām, tās gan bija ļoti birokrātīskas, un no tām tātad esam atteikušies, un tagad tas viss nodās dalībvalstīm, bet lūk, nekas nedarbojas. Milzīgi vilšanās šajā ziņā. Nu ko, atstāsim visu tā, kas ir, vai arī atgriežamies pie sākotnējās birokrātiskās uh, um, lietas, ko sākotnēji tad noticām komisijas. Uh, Tālāk par globalizācijas pielāgošanās fondu. Es uzskatu, tas tiešām bijis tā kā labs instruments, kas ir domāts, bet mēs redzam, ka šie līdzekļi tiek pilnīgi bezjēdzīgi tērēti. Esmu viena no tā, ka uzskata, ka Eiropas sociālā fonda izmantošana daudz efektīvāka, un diemžēl jāsaka nožēla, kad šis pielāgošanās fonds ir izveidots uz sociālā fonda eh, rezervi bāzes. Paldies! Es lūgtu kolēģiem izteikties īsāk, turpina Beres kundze, priekšsādātāji citādi ekspertiem nebūs laika atbildēt uz jūsu jautājumu. Orī kungs, tad konferātī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu sacīt, ka biju ļoti gandarīts. Uh, uzklausīt šo ekspertu pieeju. Integrēšana, koncentrēšanās uz eh, darba tirgu, kas tad kļūst par eh, jauno programmu pašu galveno aspektu Eiropas sociālā fondā. No šī viedokļa es pat varētu sacīt, ka mums vēl ir paveicies jo šīs strateģiskās idejas vai uh, Eiropas pārvaldības reformas arī nodarbojas ar šiem pašiem jautājumiem. Pēc daudzu gadu vilšanās un sliktas pieredzes politiskā ekon, uh, Ekonomikas politika un sociālā politika pamazām satuvinās. Un šī iespēja ir jāizlabo, jā, jāizmanto pēc iespējas plašāk. Arī mēs paši šeit parlamentā esam atzinuši ka būtu jāpalīdz nabadzībā dzīvojošām personām, pā, jāpalīdz tām iziet no šī nabadzības aburtā loka, un jo īpaši jāpalīdz bērniem, jo viņiem ir iespējas tad jaunībā iziet no šī aburtā loka vairāk nekā vēlāk dzīvē. Un tad te jāņem Eiropas sociālā fonda misija, tā mums vēl lielā mērā ir uzlabojama. Jūs te pieminējāt rādītājus, kuri būtu ļoti svarīgi. Mums ir jā, jāliek akcents uz vislabāko nozaru vai līdzekļu uh, rašanu, kā var izmantot Eiropas sociālo fondu. Un te pēc iespējas arī vairāk jāizmanto Eiropas sociālā fonda resursu un jāsecina, kāda ir to ietekme, un šeit ar mums ir nepieciešami rādītā. Mēs esam dzirdējuši, ka ir programmas, kas ir guvušas sekmes. Mēs gribētu, es gribētu zināt, kā Eiropas sociālais fonds ir izveidojis dar, jauns darba vietas. Ir varbūt vairāk tagad studentu universitātēs vai skolēnu skolās, vai vairāk uh, cilvēku var strādāt. Es domāju, ka mums ir nepieciešami reāli īstenojami mērķi un jānodrošina labāki rādītāji, kas liecinātu par to, vai mēs esam panākuši savus mērķus. Tikai tā mēs varam nodrošināt efektīvi, efektīvi Eiropas sociālo fondu, un es varu tikai atbalstīt tos, kur izteicās par sinerģijas nozīmi, sinerģija, kas ir veicināma starp uh, izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Es uzskatu, ka Eiropas sociālais fonds nevar darboties efektīvi, ja nepastāv koordinācija starp tā darbību un dažādajām nacionālajām starptautiskajām programmām, kas strādā to pašu mēķu labā. Un katrā ziņā es vēlreiz gribu pateikties ekspertiem par to, ka viņi ir mūsu vidū un ka ir pastāstījuši mums par savām idejām. Konferātī kungs lūdzu turpin beres. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, šķiet, mēs varam domāt, ka ekonomisko interesu īstenošana un sociālo mērķu īstenošana tas ir daļa no Eiropas 2020 darbkārtības. Bet patiešām mums šie mērķi ir iespējami tikai tad, ja mēs darbojamies ļoti koordinēti. Un mēs varam vienīgi censties iespējami efektīvi izmantot pieejamos līdzekļus ņemot vērā diezgan lielās atšķirības starp dažādām iedzīvotāju grupām un arī teritoriālajām atšķirībām, jeb reģionālām atšķirībām, mēs redzam, ka šīs atšķirības sarežģīja arī tiešām mūsu ekonomikas politiku. Mums tiešām ir grūti nodrošināt attīstību visā Eiropā. Es domāju, ka būtu pilnīgi nepareizi pieņemt, uh, ka šie struktūra fondi e, spēja nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus un vienlīdzīgas iespējas visiem. Skaidrs, ka mēs varam, protams, varam nodrošināt zināmu koordināciju, tas ir jāpieprasa, bet ar šī prasību ir jāsa, jāsaredz arī ideja par to, kuru es, diemžēl, tad nevaru atbalstīt. Tātad par to, ka mēs varam izveidot vienotu Eiropas sociāla fonda pārvaldi. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka sociāla fonda pārvaldībai jānotiek tomēr ir atsevišķi. Tātad, lai katrs tad attiecīgi pie savā situācijā varētu izmantot visefektīvāku sociālo fondu. Ja jūs visu to gribat tādu grozīt un mainīt, un izveidot kaut kādu fondu, tas, manuprāt, nebūtu apsveicams. Nu, tad jau tas kļūst par tādu nodarbinātības fondu jau. lai mēs varētu izveidot vairākas darba vietas. Mums jau nevajag tikai ar vien lielāku izaugsmi, mums vajag arī kvalitāti. Kvalitāti nozīmējot kvalitīvas darba vietas. Būtisks elements, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju, ir tieši kvalitāte. Un tas nodrošina, nozīmē arī kvalitāti procesos un kvalitāti rezultātām. Savukārt viss tas, kas tik stipri ošķi pēc birokrātijas, tie parasti arī e, zina attaisnot sevi e, par to, kāpēc vispār tas ir izveidot šīs procedūras un kāpēc tas tā ir vajadzīgs. Nu, ļoti labi, es saprotu, ka mēs nesam spējuši Eiropas sociālo fondu izsmelt visas iespējas pilnībā. Te mēs varam kaut ko mainīt. Tomēr uzskatu, ka mums ir jāmaina zinām mehānismi. Nu, piemēram, būtu prātīgi, ja mēs atrastu zināmu risinājumu vai izmēģinātu šādu iespēju. Mazāk kontroli īstenot pašā sākuma periodā, bet vēlāk nodrošināt zināmu pašsertifikāciju, tātad nodrošināt spēcīgākas kontrolas līdz, pēc tam, kad līdzekļi jau ir iztērēti. Tātad nodrošināt lielāku pašatbildību. Tie, kas izmanto līdzekļus, tad viņiem ir jāspēj pašiem var izsekot, vai viņi sasniedz uzstādītos mērķus vai nē. Tāpēc ir šobrīd svarīgi paturēt tomēr ir šā fonda īpašo raksturu. Mēs nevaram vienkārši sekot tiem, kas aicina visu šo uh, fondu koncentrēt vienā vietā. Galu galā, mēs taču gribam ieviest zināms arī radošus elementus šajā instrumentā, kas varbūt līdz šim nav darbojušies. Paldies! Pahol. Paldies, saka Beres kunga. Došu vārdu Arkins kundzei un tad Līnas kundzei. Paldies! Man ir četri jautājumi. Un laimīgā kārtā divi jau ir atbildēti, tā ka es neatbildēšu. Tas ir jautājums par šo eh, sa saikni ar citiem fondiem un tāpat arī par mikrofinansēšanas fondiem, un tāpat arī vēl atsevišķi par citiem instrumentiem, kurus uzdev Čeremijs un Česīka. Tātad arī kungs uzdeva jautājumu par to, kādu veidu indikātors mēs varam izmantot, izmantot šo uz rezultātiem bāzēt sistēmu. Trešais jautājums ir par e, tieši kolēģim Karsīs kungam, kurš runā par Eiropas sociālo fondu, kas sniedz, zinām, signālu, jeb tādu grūdienu, uh, arī tādā attīstīt tālāk profesionālo karjeru. Un visbeidzot, mans jautājums visiem runātājiem ir par to, ka mēs iesaistām ļoti daudzas interesētās puses. Mēs runājam par nevalstiskām organizācijām, par atbalstu nevalstiskām organizācijām tehniskā ziņā, nodrošināt viņam palīdzību, atbalstu, un es, protams, liecos atbalstīt. Mēs esam arī uzklausījuši daudz līmeņu pārvaldību, uh, reģionālais vietējais Eiropas. Un vienlaikus mēs arī dzirdam par ideju par vienkāršošanu. Es baidos, ka kaut kādā brīdī, jo sarežģītāk kļūst viss šīs ķēdes posmi, nu tad ir jāsprasa, kā mēs varam nodrošināt līdzsvaru starp šim papildus iesaistītajiem posmiem ķēdēm paldies arī no manas puses Bonskons un tad Grunikuns. Köszönöm szépen. Én is egy... Paldies, saka Gons kundze. Liels paldies. Arī es gribētu pateikties ekspertiem par viņu prezentācijām. Šī ir ļoti interesanta diskusija. Mēs jau ilgāk laik domājam, ko darīt ar šo Eiropas sociālo fondu. Un es arī piekrītu Örī kungam, kurš sacīja, ka pastāv tāda kā tuvināšanās starp ekonomikas un politikas speciālistiem. Taču no mūsu puses mēs redzam tā, ka vēl ar vienu ir pārāk daudz cilvēku, kas ir ārpus darba tirgus. Un vajadzētu zināt, kāpēc, un arī jārod ir īpašas viņiem pielāgotas metodes, lai viņus turpinātu, lai viņus tuvinātu. Ištvans arī par to jau runāja. Un tas ir pamat jautājums, kā rīkoties pietiekoši elastīgi, kā izvairīties no birokrātijas sloga Un, protams, ir nepieciešama arī tāda starpnieka kā nevalstiskās organizācijas. Mēs zinām, ka daudzas nevalstiskās organizācijas ir bankrotējušas. Tām bija jāizmanto Eiropas sociālais fonds, ņemot vērā lielo birokrātijas slogu. Tātad birokrātijas sloks ir jāsamazina un pēc iespējas jāveicina elastība. Es pilnīgi piekrītu arī preventīviem pasākumiem. Katreiz, kad Eiropas sociālais fonds atbalsta kādu programmu, tūlīt pat ir jāpalīdz šīm organizācijām. Citādi, ja piešķir atbalsts pārāk lātu, ir par vēl Grunī kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, mans būs tikai daži jautājumi, jo tiešām daudz jau tika uzdoti. Runāju par finanšu Um, aploksni, vai tā būs lielāka vai mazāka, vai vairāk tērēt, vai varbūt mazāk tērēt, kāpēc ne? Un jūs arī, uh, vai jūs uzskatāt, ka uh, līdzfinansējums būtu viens no risinājumiem, izmantojot Eiropas sociālo fondu, vai te būtu jāparēdz uh, šādas, šāda iespēja visām dalībvalstīm, vai tikai tām, kurām ir augstāks IKP? Un tad kāda būs, ja būtu jaunie ierosinājumi, jaunie regulāji, kas būs skatāma 2011. gadu vidū, un tad eh, varbūt dalībvalstīm būtu jāparedz eh, tādi stingrāki noteikumi, jo būtībā tagad situācija ir tāda, ka dalībvalsts te var izmantot eh, visos gadījumos. Un kad mēs runājam par dzīves kvalitāti, pieminot rādītājs, tad jāņem vērā, ka to ir grūti izmērīt, un tas tad varbūt būtu jāmeklē kā citu rādītāju. Paldies! Paldies, Jāslaviskas kundze, un tad Delī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi, ka mums bija iespēja uzzināt ekspertu viedokli, taču jūs īpaši nerunājāt par eh, šo te fondu ieguvēju, līdzekļu ieguvējiem, kaut gan šis aspekts man interesē visvairāk. Ir secināts, ka apmēram 70% no mm, gala, eh, gala finanšu ieguvējiem, tātad šī fonda izmantotāji patiesībā strādā un tikai 30% gadījumu šis fonds tiešām tiek izmantots no bezdarbnieku puses. Un runājot par invalīdu pieeju sociālajiem fondam, pastāv daudz projektu, kas ir vērstu šīm vismazāk konkurēt spējīgām personām. Un ir mazāk projektu citām mērķa grupām, jo tad, tad tie izmaksātu vairāk. Kaut arī, š... Nu, un te ir vajadzīgs vēl jau vairāk laika, un es negluži piekrītu tam, ka Eiropas sociālajiem fondam būtu vairāk jānodarbojas ar nevalstiskiem organizācijām. Es esmu pret šo domu. Eiropas sociālais fonds bieži vien ļauj eh, gūt eh, vairāk naudas eh, nevalstiskajām organizācijām, līdz ar to gala labumguvējiem paliek mazāk. Es domāju, ka te ir vairāk jāsaprot, kāda būs Eiropas sociāla fonda loma. Paldies! Paldies, turpina Delī kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies arī dažādajām personām, kas šeit ir izteikušās. Es gribētu atgriezties pie Eiropas sociālā fonda un Eiropas globālās pielāgošanās fonda sastarpējas papildināmības. Un e, reģionālā komiteja runāja par Eiropas sociālā fonda lomu nākotnes e, kohēzijas politikas skatījumā, un te es gribētu pateikt tātad līdz ar to, kāda manā skatījumā ir šī sastarpē papildināmība. Es vienkārši gribētu minēt šo kopienas institīvu, institīvu sauc Urben, un te ir paredzēta pasākuma gan Eiropas sociālā fonda, gan arī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda ietvaros. Un te ir izveidota iespēja izveidot kopīgu uh, skatījumu uh, pilsētu vides uh, izveidē, jo īpaši saistībā ar, vis, ar nelabvēlīgākajām sabiedrības daļām. Uh, ir gan fiziski jāatjauno šie nelabvēlīgie pilsētas kvartāli, un arī jānodrošina, ka šīm mazāk aizsargātajām sabiedrības daļām ir pieeja sociālajiem dienestiem. Es domāju, tev tiešām ir jāliek akcents uz šo pilsētas dimensiju, jo tieši tagad, izējot no šī rādītāja, mēs redzam teritoriālās atšķirības. Un es tiešām gribētu, ka mēs izmantot šādu integrējošu globālu pieeju, kas ļauj pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, visiem iedzīvotājiem justies tā, ka viņu vajadzības tiek ņemts vēl, vērā. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka šeit šī projekta gadījumā bija visnotaļ pozitīvs uh, novērtējums, un šāda pieeja jāturpina turpmāk. Lielas paldies, turpina Līnes kundze. Daži jautājumi no manas puses. Kā jūs uzskatāt, mazās nevalstiskās organizācijas varētu uzzināt par dažādām programmām, jo šī ir viena joma, par kuru man runāja daudz cilvēki. Te bija runa šeit ir skurs par eh, Equal institīvu, un tad jautājums, kā mēs varētu labāk nodrošināt labās prakses, piemēram, apmaiņu ņemot vērā dažādos projektus, dažādās dalībvalstīs. Šie projekti varētu mācīties cits no cita. Varbūt jūs varētu tomēr izteikties divu minūšu laikā, jums tiešām ir maz laika, es par to atvainojos. Ja ir kaut kas, uz ko jūs nevarat atbildēt, uh, tad jūs varētu to darīt rakstveidā, ja tagad jums nepietiek laika atbildēt visiem jautājumiem, kas jums tika uzdot. Un tad dodu vārdu Karlos Turtuero Martīnam vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, izskanēja ļoti daudz jautājumu, un tiešām nebūs iespējams uz tiem visiem atbildēt pietiekam detalizēt, bet gribētu parunāt par šo uh, vairāk gadu ietvaru, vai tiem ir jābūt pieciem, sešiem vai septiņiem gadiem. Es domāju, ka komisijas pozīcija ir tāda, ka 5 plus 5 šķiet ir labākais risinājums. Uh, bez tam runājam par finanšu ietveru, tad septiņu gadu periods ir visoptimālākais. Un, uh, Jūs redzat, kā sociālais fonds ir ietekmējis eh, stratēģijas un patiesībā Tātad 5 plus 5 gadi ar vidustermiņu pārbaudu. Tādēļ, ka sociālā fonda gadījumā 5 gadi varētu būt pār īsu laika periods. Tālāk par šo uh, savietojamību ar globalizācijas atbalsta fondu. Uh, Jāsaka, ka Eiropas sociālais fonds tiešām e, jau reāli papildina globalizācijas pielāgošanas fondu. Tā kā es gribētu teikt, ka papildināmība ir, un es domāju, mums ir jāparaugās uz uh, reālajiem pasākumiem. Katrā ziņā jādomā arī par konkrētiem mērķiem saistībā ar ietekmi uz sabiedrību. Tālāk, ja runājam par vienlīdzības principiem, tad eh, jebkas, kas ir vienlīdzība, partnerība, eh, transnacionālā vai starpvalstu darbība, tie veido stratēģijas neatņēmām sastāvdaļu laika posmam no 13. līdz 20. gadām. Tāpat ir centieni arī iesaistīt pēc iespējas vairāk sievietes Eh, šajā, teiksim, programmas pasākumos. Tālāk vēl viens jautājums, par ko gribētu runāt, ir. Jautājums uh, par uh, šo vadības eh, savstarpējo papildināmību un rezultātiem un indikātoru. Protams, rezultātiem un indikātoriem ir svarīga loma, bet mums noteikti ir jāraukās, lai šie indikātori būtu savstarpēji salīdzināmi. Un jāuzsver, ka Daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai fondu atpazīs un vai fonda ietekmi redzēs eh, tieši izvēloties šos indikātors un rādītājus, tad to vajadzētu paturēt prātā. Tālāk es gribētu runāt par šīm kontrolas procedūrām, kā jau es norādīju sākumā. Kontrolas procedūrām ir jābūt tādām, lai tās neparalizētu programmas un indikatoriem ir jābūt operatīvi izmantojamiem. Un gribētu teikt, ka sociālais fonds tiešām var panākt konkrētus rezultātus. Es varētu runāt ļoti ilgi un gari par to, bet es domāju, es labāk izsūtīšu rakstiski manas atbildes. Jā, paldies. Uh, Es atvainojos, ka jāierobežo jūsu runāšanās laiks, bet tagad došu vārdu Garsiekungam. Oui. <clears throat> Jā, es arī mēģināšu izteikties tikpat ātri. Es mēģināšu apkopot vairākus jautājumus savā atbildē. Vispirms apgalvo to, ka sociālā un darba nodarbinātības politika ar vienu ir Mm, nacionālas un kā Eiropas sociālais fonds dod eh, tāds kā līdzekļus un noteikums, protams, nozīmē to, ka pastāv papildināmība starp nacionālo valstu, dalību valsti un visām tās struktūrām, nevalstiskām organizācijām un citām. Tātad šī papildināmība pastāv, vai nu tas būtu reģionos vai, vai novados. Katrā ziņā šī papildināmība ir ļoti interesanta. No tā viedokļa, ka tā ir visvairāk izjūtama iedzīvotājiem. Tātad tāda būtu šī integrējošā globālā pieeja, kas apvienot psihosociālās un nodarbinātības problēmas. Tātad reizē ir jādomā gan par bērniem, gan par ģimenēm, gan par nodarbinātību. To sauc par integrēto pieju globālo politiku. Tad nodarboties ar politiku, ar globālo politiku Mums tas nav jāskata kā kaut kas ierobežojums, bet jārod ir analīze un sociālās koncepcijas, kas nodrošinātu labu procesu. Un te jāpatur prātā ilgspējība. Tādi projekti, kas var turpināties ilgu laiku. Un eh, te nu es atbildu Frederikam Tartenam. Ja mums ir ilgstošu programmu ar pietiekoši precīziem mērķiem, tad mēs varam izstrādāt sociālās rentabilitātes eh, pasākumus, kas būtu veiksmīgi ne tikai finanšu, no finanšu viedokļa, bet arī no tā viedokļa, ka cilvēku dzīve dzīves kvalitāte uzlabojas. Protams, ka tas ir tāds subjektīvs faktors, tomēr, kad runā par dzīves kvalitāti, nav runa tikai par objektīvo dzīves kvalitāti, bet arī par personīgo dzīves, eh, tātad eh, neobjektīvo dzīves kvalitāti. Nu, tad tālāk jautājums, kā mēs varam tuvināt tuvināties tiem, kas dažādu iemeslu dēļ attālinās no darba tirgus. Te vienkārši ir jāidentificē konkrēts metodas, jā, es tās te nosaukšu. Eh, Tā būtu pārkvalificēšana, cilvēku atkal iekļaušana un citas lietas. Nu, tas ir tas, ko es jums varēju pateikt pāris minūtēs. Paldies, saka Karsekungs. Lielas paldies! Tālāk došu Dandē kungam vārdu. Köszönöm, akkor csak egy. Paldies! Priekšsēdētāji, man nu jau vairs mazāk par minūti ir atlicis. Tā tad eh, es atbildēšu par jautājumu, par birokr... uz jautājumu par birokrātiju. Jums ir pārāk daudz institūciju, pārāk daudz birokrātijas. Es domāju, ka jārod ir pareizais līdzsvars. Uh, lai nodrošinātu caurskatāmību un uzraudzību. Taču katrā ziņā visa šī administrācija, birokrātija nedrīkst gulties uz to pleciem, kuriem mēs cenšamies palīdzēt. Jo beig beigās viņi negūst atbalstu no Eiropas sociālā fonda, jo te nav runa tikai par aizsardzību, ko viņi negūs, bet arī par to, ka viņiem reāli nebūs atbalsta. Protams, te ir savā ziņā pārāk daudz slāņu. Tas ir finanšu organisms, kas, eh, finanšu organizācija, kas vēlreiz ir izveidojusi vēl vienu jaunu kārtu. No nu, viens puses tas sarežģīja programmas. Un no otras puses, tomēr tam fondam būtu jābūt vieglāk kontrolējumam. Paldies! Paldies! Es gribētu pateikties visiem trījiem ekspertiem par ļoti labo prezentāciju. Un, protams, mēs noteikti varētu runāt par šo tēmu visu pēcpusdienu, bet es gribētu vēlreiz pateikties par jūsu doto ieguldījumu. Paldies vēlreiz! Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Tātad jaunatne kustībā pasākumu kopums Eiropas izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanai. Eh, Steidruks kundze, vai jūs gribat tad uzstāsiet vispirms un pēc tam jautājums? Bet, nē, tad pirms tam es došu vārdu Džonam Mārtinkungām, kurš ir eh, savu nodarbinātības darbspēku un sociālo lietu nodaļas direktors, un viņš runās par eh, um, darba izreidžu uzlabošanu jauniem cilvēkiem un pēc tam došu vārdu Sarēja kundzei. Tātad, Mārtiņ kungs, vārds jums. Thank you very much. Um... Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Man tiešām ir liels prieks, ka es kopā ar savu kolēģi Annu Sarnī varu šeit uh, uzstāties jūsu priekšā, un es gribētu vispirms iepazīstināt jūs ar uh, secinājumiem, eh, kas izrietēja no tā darba, ko nu pat veicām 16 SAO valstīs. In this exercise, we've covered 16 OECD countries, nine of them being member states. Tātad deviņas no šīm valstīm ir Eiropas Savienības dalība valstis, un šajā izvērtējumā mēs par pamatu ņēmām jaunatnes definīciju, kas attiecās uz jauniem cilvēkiem vecuma grupā no 15, 16 gadiem līdz 29 gadu vecumam. Mēs sagatavojām 16 ziņojumus par katru no šīm valstīm. Visi tie ir publicēti un mēs nu pat esam publikācijai sagatavojuši apkopojumu, kurā esam apvienojuši visas gūtās mācības no pētījumiem, kas veikti 16 valstīs par to, kāda ir laba un kas uzskatāma par sliktu rīcību politiku, lai veicinātu jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirko. Pirmo reizi šis kopsavilkums tika prezentēts eh, ministriem eh, viņu sanāksmē Oslo 20. un 21. septembrī. Un šajā mājaslapā, kuras adresi redzat eh, izdalas materiālos, jūs arī varēsiet atrast detalizētāku informāciju par mūsu paveikto darbu. Tālāk es gribētu minēt dažus faktus par jauniešu darba tirgu. Pirmā lieta, kas jāpatur prātā šajā sakarā, ir tas, ka vēl pirms krīzes mēs vērojām būtiskus uzlabojumus e, jauniešu darba tirgu gandrīz visās SAO valstīs. Jauniešu nodarbinātība ir samazinājusies gandrīz visās valstīs, bet jāsaka, ka ir pastāvīgi bijušas problēmas ar integrāciju darba tirgu noteiktām jauniešu grupām. Un mūsu veiktais pētījums skaidri un nepārprotam izdala divas jauniešu grupas, kuriem ir īpaši augsts risks neintegrēties darba tirgu. Pirmā grupa ir tā saucamie jaunieši, kas atstāti aizmugurē, un otrā grupa ir jaun, vāji integrētie jaunienācēji. Tātad par šo pirmo grupu. Tie jaunieši, kas atstāti aizmugurē, tie ir cilvēki, kuriem ir uh, vairāki trūkumi. Tātad tie ir jaunieši, kas nav pabeiguši mācības skolās, ļoti bieži viņi ir etnisko minoritāšu pārstāvi vai imigranti, viņi dzīvo uh, nelabvēlīgos reģionu. Un ļoti bieži pastāv risks, ka viņi varētu izkrist no darba tirgus. Un šis starp indikators, ko mēs pētījumā izmantojām, ir tas, ko mēs saucam nītu grupa. Tie ir jaunieši, kas nav nedz nodarbināti, nedz mācās, nedz arī apmeklē kaut kādus apmācības kursus un kuriem nav augstākā, vidējā, augstākā līmeņa vidējā izglītība. Vēl pirms krīzes šī grupa veidoja apmēram 10% uh, no vecuma kohortas 15 uh, līdz 29 gadi. Kā var redzēt šajā grafikā, atšķirības ir visai lielas starp valstīm. Otrā grupa ir tātad vāji integrētie jaunienācēji. Tie ir jauni cilvēki, kuri ir pabeiguši, teiksim, koledžas, bet viņi nepārtraukti, teiksim, pārvietojas starp bezdarbnieku status un pagaidu nodarbinātību. Un šīs grupas starp indikātors parāda to, ka apmēram 8% no jauniešiem vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem pirms krīzes periodā kuri bija ieguvuši izglītību un strādāja pagaidu darbu, tā arī nespēja atrast pastāvīgu darbu pēc diviem gadiem. Tātad tie ir jauni cilvēki, kuriem ir kaut kāda izglītība, viņi ir pieņemti darbā uz pagaidu līgumu pamata, un tad, kad sākās krīze, tad vai nu viņi saglabāja šo pagaidu nodarbinātības līgumu, vai arī viņiem nācās aiziet vispār no darba. Un šīs grupas īpatsvars ir tīpaši liels Tajās valstīs, kur ir būtiski ierobežojumi jaunienācējiem iekļauties darba tirgu, tāda ir Spānija, Francija, Portugāla un Grieķija. Un šeit galvenais eh, kritiskais elements ir uh, darba tirgus funkcionēšanas principi, kas būtu jāmaina, lai jaunie cilvēki varētu vieglāk ienākt darba tirgu. Pirms krīzes 8% no jauniešiem šajā vecuma grupā tātad atradās šajā vai integrēto jaunienācēju grupā. Pirms krīzes viens no pieciem jauniešiem atradās kādā no divām minētajām grupām. Tad tie bija cilvēki, kuriem bija augsts risks ciest no darba tirgus samazināšanās. Krīzes apstākļos šo grupu uh, īpatsvars ir būtiski pieaudzis, un mēs veicām dažas aplēses, bet visticamāk, vismaz viens no četriem vai pat vēl vairāk jauniem, jauniem cilvēkiem šodien atradīsies kādā no divām minētajām kategorijām. Un tagad gribētu parunāt par krīzes ietekmi. Es domāju, ka lieki atgādināt, ka Globālā ekonomikas krīze ir skārusi jauniešu darbu tirgu smagi un īstermiņā perspektīva arī nav diez cik priecējoša. Pēc brīža es parādīšu, ka mūsu jaunākās prognozes liecina par to, ka bezdarba līmenis jauniešu vidū saglabāsies augsts vismaz vēl pusotru gadu. Tas, ka šī riska grupa ir uh, palielinājusies, tas nozīmē, ka pieaug risks, ka pat pēc krīzes beigām un ekonomika sāks atgūties, šie jaunie cilvēki nevarēs iegūt labu darbu, labi apmaksātu darbu, un teiksim, viņa atalgojums visticamāk būs salīdzinoši mazāks nekā citiem jaunajiem cilvēkiem, kuriem būs paveicies vairāk. Atbilstoši mūsu jaunākajām prognozēm, jauniešu bezdarba līmenis sasniegs 23% nākamajā gadā. Un ir maz ticams, ka šis līmenis būtiski kritīsies katrā ziņā ne pirms 2012. gada otrās puses. Tad kādi ir svarīgākie izaicinājumi īstermiņā? Es domāju, ka pirmā un galvenā prioritāte, kas tika identificēta mūsu darbā, un ko atkārtoja arī ministri Oslo, ir tas, ka mums vajadzētu darīt, lai tie jaunieši, kas tikko beidz skolu, varētu veiksmīgi integrēties darba tirgū. Otrakārt, daudz jaunie cilvēki ir izvēlējušies reaģēt uz krīzi tādējādi, ka viņi ilgāk turpina, turpina savu, savus apmācības un izglītošanos. Un tad svarīgi nodrošināt to, lai viņi apgūst zināšanas un prasmes, kas būs vajadzīgas un pieprasītas pēc krīzes beigām. Trešais izaicinājums ir tas, ka aktīvā darba tirgus pasākumiem uh, ir jābūt izmaksu ziņā efektīvākiem, racionālākiem. Tiem ir jāpalīdz jaunajiem cilvēkiem attīstīt viņu nodarbspēju. Un visbeidzot ir nepieciešams pastiprināt sociālās drošības un nodrošinājumu tīklu ilgtermiņa eh, bezdarbniekiem, jaunajiem cilvēkiem, lai viņi varētu veiksmīgāk iekļauties darba tirgu. Tātad kādus instrumentus varam šeit izmantot? Vispirms uzskatām, ka ir ļoti svarīgi intervences pasākumus realizēt pēc iespējas agrāk un selektīvi, lai šie jaunie cilvēki nezaudētu saikni ar darba tirgu. Tas nozīmē gan šo cilvēku saulēcīgu identificēšanu, gan arī atbilstošu piemērot pasākumu noteikšanu. Tālāk ir jāpalīdz jaunajiem bezdarbniekiem viņu darba meklējumos, uh, un ir jāpagarina šī pagaidu atbalsta sniegšana jaunajiem bezdarbniekiem, kā arī ir jāpalīdz mācekļiem, kuri ir tikuši atlaisti. Lielākā daļa no viņiem ir bijuši nodarbināti celtniecībā un ražošanā. Lai šie jaunie cilvēki varētu pabeigt savu profesionālo uh, Eh, izglītošanos un varētu iegūt nepieciešamo kvalifikāciju. Vispēcot, ir ļoti svarīgi apvienot aizsardzību ar sociālās, sociālā nodrošinājuma tīklu. Tas ir, lai tie jaunie bezdarbnieki, kas saņem sociālo atbalstu, paši aktīvi piedalītos darba meklējumos un aktīvi uzlabot savas prasmes, mākas un uzlabot līdz ar to savu nodarbspēju. Kas attiecās uz jauniešu darba tirgu, tad šeit ir vērojams vairākas struktūrālu rakstura problēmas, kas būtu jārisina Eiropas Savienības dalību valstīs un citās SAO valstīs. Uh, Tātad šeit vispirms ir jānodrošina, lai ik viens jaunietis, eh, pabeidzot izglītību, būtu eh, bruņots ar nepieciešamajām prasmēm un mākām, kas ir izmantojams un piedāvājams eh, darba tirgu. Šeit viens no risinājumiem varētu būt paaugstināt to vecumu, kurā jaunieši beidz skolu, beidz savu mācību procesu. Tātad no 16 gadu vecuma paaugstināt to 17, 18 gadiem. Tādējādi ir lielākas izredzes, ka šie jaunieši iegūs kvalifikāciju, kas vēlāk tiks novērtēta darba tirgū. Jo nepietiek ar to, ka mēs vienkārši pagarinām uh, Um, mācību gadu skaitu. Tālāk ir jānodrošina, lai pārēja no skolas uz darbu būtu tāda gludāka un nebūtu, teiksim, tāds būtisks pārāvums. Tālāk. Ja mēs nodrošināsim šo pārēju tādu gludāku. Tas nozīmē, ka mēs nodrošināsim to, ka jaunie cilvēki var vienlaicīgi mācīties un strādāt. Un šāda mācību un darba apvienošana ir priekšrocība. Šeit es eh, nedomāju par to, ka jauniešiem būtu jāstrādā pilna darba slodze 5 dienas nedēļā, bet jāraugās, lai tas darbs, ko viņi eh, dara, dotu papildus vērtību izglītībai, ko viņi iegūst. Un ir pārsteidzoši, cik daudzām valstīm tas liekas ļoti grūti realizējams. lai tādējādi palīdzētu jauniem cilvēkiem efektīvi pāriet no mācību vidas uz darba vidi. Tālāk, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai darba spēka pieprasījuma barjeras, kas traucē jauniešiem ienākt darba tirgu vai mm, saņemt darbus, kas reāli nodrošina karjeras izaugsmi, tad šīs barjeras ir jāatceļ. Pirmkārt, tas ir tādēļ, ka tiek vēro, tiek novērota diskriminācija pieņemot darbā. Tālāk ir būtiski samazināt tās izmaksas, kas darba devējiem rodas, nodarbinot maz kvalificētu jaunieti, nosakot minimālās algas apmēru va, un vai zemāku sociālo, sociālās apdrošināšanas iemaksu līmeni. Tālāk ir jāturpina samazināt darba tirgus dualitāte. jākoncentrē uzmanību uz to, lai samazinātu plaisu starp nodarbinātības aizsardzību tiem cilvēkiem, kuri uh, strādā uz pagādu līguma pamatu un tiem, kur strādā uz pastāvīgo līguma pamata. Tālāk, ja runājam par profesionālo izglītību, tad daudzās valstīs ir tā saucamā mācekļu sistēma, un ir ļoti svarīgi turpināt veikt ieguldījumus šajās sistēmās, lai tās nezaudētu savu efektivitāti. Tomēr šeit vērojamā problēma ir tā, ka krīzes periodā un arī pēc tam ir ļoti grūti nodrošināt to, lai uzņēmumi būtu ieinteresēti strādāt strādāt ar mācekļiem, un vēl ir svarīgi, lai viņi piesaistītu jauniešus no mazaizsargātām jauniešu grupām, bet nevajadzētu aizmirst to, ka šāda situācija, ka tiek izmantots mācekļu darba spēks, ir izdevīga abām pusēm, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Darba devējiem izmaksas ir zemākas, es atvainojos, darba devējiem izmaksas ir zemākas, bet darba ņēmēji iegūst konkrētas prasmes un kvalifikācijas. Pat ja prakses apguvējs aiziet pēc tām no šī uzņēmuma, tas, teiksim, šī iepriekšējā pieredze kalpo kā tāds atspēriena punkts tālākai darba dzīvēi. tad mēs uzskatām, ka visi šie efekti liecina par to, ka ir jāinvestē efektīvās profesionālās apmācības programmās. Un visbeidzot noslēgumā es gribētu teikt sekojošo. Lielākā daļa valstu ir palielinājušas resursus jauniešu programmām. Tas ir svarīgi. Bet tikpat svarīgi ir turpināt šīs investīcijas un uzturēt šo tempu. Un šīs vajadzības tagad kļūst vēl izteiktākas, kad daudzas valsts saskarās ar nepieciešamību samazināt uh, valsts sektoru deficītu, samazināt parādu. Kā es teicu, visiem šiem resursiem ir jātiek efektīvi izmantotiem programmās. Tālāk ir ļoti svarīgi nodrošināt profilakse. Tas ir raudzīties, lai tie jaunieši, kas beidz skolu, beidz kaut kādu apmācības ciklu, nekļūtu par ilgtermiņu bezdarbniekiem. Bez tam ir jāizveido sistēma, lai identificētu šos jaunos cilvēkus pēc iespējas ātrāk un lai nodrošinātu viņiem piemērotus pasākumus un palīdzību. tādējādi nodrošinot viņu ienākšanu darba tirku. Priekšsēdētājs kundze, tas būtu pagaidām viss no manas puses, un es un manu kolēģi noteikti labprāt atbildēsim uz jautājumiem, ja jums tādi būs par šo prezentāciju. Uh, thank you very much. Before... Paldies. Pirms došu tālāk vārdu nākamam runātāju. Es vēl aicinātu arī šeit sveikt uh, Eh, skolēns no man vēlēšana apgabalu. Jā, paldies. Paldies. Es kā attiecīgā referente esmu ļoti nopietni iepazinusies ar šo atzinumu, saka eh, Steindruks kundz, un esmu ļoti pateicīgi jums arī par piedāvāto jauno ieskatu. Jo tiešām tas kalpo kā jauni ierosinājumu turpmākām diskusijām. Mēs runājam par miljoniem jauniešiem Eiropā, un tas kopā veido 21% no tiem ir šobrīd bez darba. Un tas tieši ietekmē vispārējo stāvokli jaunatnē Eiropā, arī viņa ģimenes un Eiropas Savienību kopumā. Jūs atsaucāties jaunatnē un dažādiem pētījumiem arī savā uzrunā. Mēs redzam, ka liela daļa tātad no viņiem, diemžēl, neiekļaus darba tirgū, arī pat, ja viņiem ir arī vajadzīgas diploms. Un nedarēti mēs jau viņu sākam dēvēt par zaudēto paudzi. Mēs redzam, ka mums vajadzētu reāli jau laicīgi sākt profilaktiski arī darboties, lai novērstu iespējami šādu scenāriju atkārtošanos. Mēs redzam, ka jauniešiem darba gaita uzsākšana šobrīd, šobrīd notiek ļoti tādos sarežģītos apstākļos. Gan Eiropas parlamentā un īpaši Nodarbinātības sociālietu komitejā mēs šos uh, jautājumus un kā arī Nodarbinātības vadlīnijas esam jau skatījuši daudz reizes un esam pievērsuši uzmanību jauniešu situācijai un iespējām, kā to mēs redzam, tas ir nozīmīgs pamats arī tālākam diskusijām. Ņemot vērā to, ka laiks strauji iet uz priekšu un arī mēs vēl šos jautājumus nopietni diskutēsim tālāk. Es tagad izteikšos tikai par trim jautājumiem. Saskaņā ar OECD pētījumu 2010. un 2011. gads ir tas, kurš iezīmēs ar visaugstāko jaunašu bezdarbu. Un pēc tam sagaidāms, ka dažādiem iemeslu dēļ krīzes eh, ne, nevēlama ietekme mazinoties, mēs sagaidām, ka arī demogrāfisku ietekmes dēļ šī situācija uzlabosies. Uh, Un tāpēc jautājums ir, vai šīs um, Youth for on the Move, vai šī kustība nenāk drusciņ par vēlu. Otrs, kā mēs varam motivēt darba devējus, lai viņi aktīvāk arī iesaistītu jauniešus, piedāvājot arī viņiem, tātad darba devējiem nodokļu atlaides, lai arī mm, tas viņam būtu interesantāk. Vai jūs redzat iespējams tomēr arī sekas, kā tas varētu atstāt uz vecākā paudzi, vai sanāk, ka mēs neveidojam un nekur, neuzkurinām šeit paudžu konfliktu? Lūk, par to mans jautājums. Un trešais jautājums par to, Es savu pētījumu atklāju to, ka jaunieši, kas šobrīd ir bez darba, spēj eh, labāk pārvarēt šo situāciju atsevišķās valstīs un citās savukārt mazāk veiksmīgi. Vai jums ir kāda analīze par to, kāpēc ir tādas atšķirības starp atsevišķīgām atšķirīgām valstīm? Jūs pieminējat arī Vāciju. Vācija īstenībā nav nekāds izcils rādītājs šajā ziņā, un mēs redzam, ka šis pētījums atklāja diezgan daudz sarežģītas situācijas. Un ko jūs mums varētu no tā vēl pateikt, lūdzu? Paldies, Barak kungs. Paldies. Paldies par šo Martinu kungam par ļoti interesanto pētījumu, par iepazīstināšanu ar šo pētījumu un daudziem atbildēm, ko viņš arī mums sniedza. Es domāju, ka šīs problēmas dramatiku nozīmību jau ļoti labi arī kolēģi ieskicēja un mēs jau norādījām, ka tieši 10. un 11. gads būs vissarežģītākais jauniešiem nodarbinātības ziņā. Es baidos, ka paredzētie pasākumi ir vērsti uz vidustermiņu un ilgtermiņu. Un tāpat, kā mēs zinām, piemēram, arī attiecīgi, kas ir vērsts uz izglītību, profesionālo apmācību, tas mums tomēr dara bažas par to, ka īstermiņā, diemžēl, mēs nekādus atvieglojumus nevarēsim piedāvāt. Iepazīstos ar pētījumu īpaši trešo grupu, tātad jaunieši ar izglītību, profesionālu apmācību kvalifikācijām, un tomēr nopietnām, kas saskars ar nopietnām grūtībām atrast darbu. Mēs redzam, tas nonāk pretrunu. Mums ir kā trūkst kvalificēt darbu spēku, un vienlaiks tomēr jaunieši nevar atrast darbu, lai viņam ir šīs kvalifikācijas. Acīm redzot, mēs redzam, ka darba tirgus neīsti labi funkcionē. Un tāpēc mums ir jādomā par īpašu palīdzību jauniem uzņēmumiem. Un trešais komentārs. Mārtiņkungs norādīja, ka ir vairākas valstis, kas nav paredzējušas samazināt budžetu ārodu apmācībai, profesionāla apmācībai. Un es zinu tomēr atsevišķas valstis, kuras tomēr, ņemot vērā budžetu sarežģīto situāciju, samazina šāds izdevums. OIRES programma darbojas Eiropas līmenī, un arī tur ir samazināti izdevumi. Es nedomāju, ka tas ir apsveicama ideja. Paldies! Paldies! Terenin kundze, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, esmu bijusi referenta par jauniešu ziņojumu, ko mēs pieņēmām parlamentā jau jūlijā tas arī daudzjādā veidā runā par līdzīgiem jautājumiem, daudziem no šiem jautājumiem. Un šodienas diskusijas mums jau nav nekas jauns, mēs par to esam daudz reizi jau runājuši. Un man tiešām ļoti tāda bezpalīdzības sajūta. Tas ir tiešām ļoti steidzams politisks jautājums. Mums ir jāpanāk, ka valdības investē šajos jautājumos par spīti budžeta ierobežojumiem. Galu galā mums ir savs mandāts, un šeit mums ir jārīkojas. Mums ir jāpārliecina par Eiropas vienoto vērtību šim idejai. Un, lūk, tieši tam ir jāpievērš pamatzināta uzmanība. Mēs varam runāt par īstenošanas ātrumu un otrkārt runāt par konkrētām ministrībām. kas var atrast arī budžeta Eiropas līmenī. Jaunatne kustībām. Tas saistās, protams, ar nodarbinātību, reiz arī izglītību, bet šobrīd sāpīgākais jautājums ir nodarbinātība. Vēl papildus komentāri par šo pētījumu. Par sarežģījumiem, izaicinājumiem. Daudz, kam varu piekrist, tomēr daži jautājumi. Varbūt jautājumi komentāri drīzāk. 11. lapusē jūs norādāt, ka ir jāpievērš vairāk uzmanības tam, lai jaunās personas, jaunieši būtu gatavi iesaistīties darba tirgu uh, labāk. Tas nozīmē, ka piedāvāt viņiem jaunas prasmes un arī piedāvāt jaunu prasmu apgūst iespējas tiem, kuri ir tās zaudējuši vai palaiduši garām arī nākamo gadu laikā. Vienlaikus mēs redzam, ka 2011. gada budžets dalībvalstīs visās ziņās tiek samazināts īpaši attiecībos izglītību un pētniecību un apmācību. Es ceru, ka tas nav visās 27 valstīs, bet es baidos, ka tās ir mm, izplatīta praksa vairāk nekā 5 dalībvalstīs. Un tam nu, mums ir tiešām jāpievērš uzmanība. Galu galā tieši budžets e, ir viens, bet izglītība ir mūsu iz, iespēja izrauties no krīzes. Mums taču arī nākotnē vajadzēs augstu kvalificētu darbspēku, tā kā sanāk, ka mēs nostādām sevi ļoti paradoxālā situācijā. Tālāk par jauniem pasākumiem. Jā, ir jāpanāk, ka tur tiešām ir lielāka izmaksu liederība. Un mums ir jānodrošina Eiropas līmenī un arī dalībvalsts līmenī. Mēs apzināmies reālo problēmu. Tā ir tāda. Mēs esam panākuši zināmas uzlabojumus atsevišķās sadaļās, vismaz pētniecības jomā. Un tiek atzīts, ka šie ārkārtīgi dārgie mm, darba tirgus uh, pasākumi īsti nestrādā. Vismaz Dānijā mēs to redzam. Mums jāskatās uz tām lietām, kas tiešām efektīvi darbojas, nevis tērēt naudu uz tiem instrumentiem, kas neko nedod. Tāpēc mums vairāk uzmanības jāpievērš kvalitātei, ja mēs runājam par aktīvām nodarbinātības politikām. Jā, labi. Beidzamais punkts. 14. lapas pusē jūs sakāt, ka ir jāparedz arī mm, mazāks algas, mazāks atalgojums kā viena no iespējām, lai stimulētu jauniešu nodarbinātību. Es tam pilnībā nepiekrītu. Sanāk, ka jūs veidojat šādu maz apmaksātu darba tirgu mm, jauniešiem, migrantiem, zem kvalificētam darbspēkam piedošanu. Tas nav nekāds risinājums. Es to pilnīgi noraidu. Tas ir nepieņemami. Un es vēlētos, lai jūs tiešām arī runātu par riskiem, Eh, kas saistās ar šādu risinājumu. Man tas nav nekāds risinājums. Politiski varbūt tas ir risinājums. Jums varbūt tas šķiet, ka uzņēmējiem tas ir tāds stimulējošs pasākums, bet politiski mēs to nevaram atbalstīt. Paldies! Paldies! Haškunis. Paldies priekšsēdētāji, kā referenti par profesionālu izglītību un tālāk izglītību. Es arī pieteicos attiecīgās struktūrās, un pagājušajā nedēļā mēs arī runājām par uh, jauniešu bezdarbu. Un mēs redzam, ka tiešām kļūst pilnīgi tāds bezgal, bezpalīdzīga situācija. Mēs jau krīzes laikā nemitīgi šo jautājumu esam runājuši, bet redzam, ka situācija kļūst sliktāka. Un savukārt dalībvalstis, ņemot vērā ļoti situāciju, kas viņiem izriet un kas ir tieši seks neveiksmīgai politikai, uh, nostāda jauniešu vēl nevēlamāk situācijā. Un jauniešu bezdarbs šobrīd Eiropā, nu, grūti jau pārskatāms. Bet, nu, mēs redzam, ka vēlāk vai agrāk, nu, vienā brīdī tomēr visām dalībvalstīm vajadzēs pievērst uzmanību šiem jautājumam. Vai nu varbūt 10-15 gadu laikā, tad, kad šie jaunieši jau būs sasnieguši 30 gadnieku vecumu. Un ar vien viņiem būs problēmas par to, ka viņi nav iesaistījušies darba tirgu. Un kas tad viņiem notiks? kas viss notiks šo paudzi pēc desmit gadiem. Šiem cilvēkiem vajadzētu taču jau iegūt jaunas pieredzes, attīstīties, nevis vienkārši kaut kur pazust. Un skumjākais visā šajā jautājumā ir tas, ka ir jau labi projekti, kas ir sevi apliecinājuši, kas pierāda to, ka jauniešiem mēs varam palīdzēt atrast jaunu darbu vietas, un uh, arī skolas sistēmu varam, varam uzlabot, un parādāt arī jaunas kvalifikācijas iespējas parādot iespēju, kā jaunieši var iegūt darbu. Un vienlaiks mēs arī rādām, ka jaunieši var arī skolā tiešām arī uzsākt mācības un tās turpināt, nevis atteikties no tām pusceļām. Un tas nozīmīgi, lai viņi saprot, ko viņam dod iespējas izglītoties. Nu, tas ir kā pašsaprāt pašsaprotams, ka mums ir jārisina šīs sarunas arī ar privāto sektoru. Neviens nevar piespiest uzņēmējus kaut kādā veidā obligāti pieņemt darbā jauniešus. No otras puses mēs sagaidām, ka viņi tomēr atbild, apzinās savu sabiedrisku atbildību un arī dod savu ieguldījumu šīs problēmas risināšanā. Vispēcot, arī mm, atziņa no delegācijas vizītes ir, kā izšķirošais, protams, ir rīcība, ko mēs varam īstenot uz vietām. Tātad par konkrētām skolām, par konkrētu palīdzību jauniešiem, tāpat arī konkrētu palīdzību, ko piedāvā darba devēji un paši jaunieši. Lūk, tas viss ir jākoordinē, ir jāparedz saliedēta politika dažādiem pasākumiem. Un ja Eiropas Savienība, mēs kā Eiropas parlaments, vēlamies noteikt zināmas parlamentu uh, akcents un pateikt, šīs jautājums tiešām ir svarīgs. Uh, Nu, lūk, tam mums arī vajadzētu pirmkārt skatīties, ko var piedāvāt Eiropas sociālais fonds, bet vienlaiks arī paredzēt zināms politikas eh, pilotprojekts. Un eh, mēs, kā Eiropas parlaments, varam tad teikt, jā, mēs atbalstam dažādu veidu tīklošanās iespējas uz vietām, arī starp eh, uzņēmējiem, jauniešiem, jauniešu organizācijām, jauniešu atbalsta organizācijām. Un no savas puses, tad līdz ar to mēs varētu pateikt, tas ir svarīgi, jo šobrīd šāds koordinācijas trūkst. Ir daudz labu projekti, daudzi projekti tomēr netiek pilnībā iznot, jo vienkārši trūks naudas. Ja mēs kā Eiropas parlaments paužam šādu politisku signālu, ka mums tiešām ir jānodrošina šī pienotā vērtība, nu lūk, tas ir daudz labāk nekā 5, 6, 7 reizi šeit jārunāt. Paldies. Mēs tālīgi. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies par jūsu prezentāciju. Man te būtu vairāk komentāri. Vispirms par jauniešu nabadzību. Jā, taisnību, jācīnās par to, lai jauniešiem būtu darbs. Taču tai pašā laikā mēs apzināmies to, ka šodien, diemžēl, pat tie, kas strādā, bieži vien ir nodarbināti pagaidu darbos, slikti apmaksātos, un arī viņu nabadzība ir tik visaptvaroša, ka mums ir jādomā par konkrētiem pasākumiem, kā uzlabot šo jauniešu dzīvi, jo viņiem pat nav pieejas, pie, pieejas um, veselības aprūpes dienestiem. Tad te var, protams, runāt par jauniešu uh, autonomiju. Skaidrs, ka jauniešiem jākļūt autonomiem, patstāvīgiem. Un otrkārt, es gribētu atgriezties pie izglītības. Jā, jums taisnība, jūs sacījāt, ka tagad mēs piedzīvojam krīzi, mēs mēģinām samazināt valsts pārādus, un tā tad mēs neinvestējam jauniešos, kaut arī tas jau sen bija jā, jādara. Un vēl jūs sacījāt, ka ir jāatgūst tie jaunieši, kas ir e, ļoti viegli ievainojami, kas ir neaizsargāti no dabadzības viedokļa. Un to mēs dēvējam par sociālo atbalstu visiem tiem jauniešiem. Un tiem ir cilvēkiem, tie ir jaunieši, kuriem arī Eh, nav laika veltīt laiku, veltīt laiku sev, piemēram, tas attiec uz jaunajām mātēm, kas arī nevar parūpēties par saviem bērniem. Tātad es tiešām te uzstāju uz sociālo atbalstu, tas ir pilnīgi steidzams jautājums. Un tālāk par diplomu mazvērtīgumu. Ir viens kolēģis, kurš man teica par to, ka vairs nav ilūziju par diplomiem te ir jārunā par orientēšanos. Nav jānosūta bērni, nav jānosūta jaunieši uz tiem darbiem, kur te nav nekādas izaugsmes. Mums ir jāvairo viņu paļaušanās uz savām spējām, uz jaunajiem projektiem, vai tas attiektos uz jaunajām tehnoloģijām vai uz citām. Piemēram, ir taču vesela virkne zaļo darba vietu, un mums kā Eiropiešiem ir jāveicina tas, lai šie jaunieši varētu iesaistīties tajās profesionālajās eh, darbībās, kur ir izaugsme. Un vēl nobeigumā es gribētu sacīt divas lietas. Pirmā lieta, jūs sacījāt, ka ir jāapvieno izglītošanās iespējas ar, ar darbu kaut vai nelielā apmērā, bet es gribētu sacīt, ka nav jēgas, ka jaunieši studē un vienlaikus tā drusiņi piestrādā McDonaldā. No, tiešām, no tā tiešām nav jēgas. Mums ir jānodrošina tas, ka jaunieši var reāli mācīties tajā brīdī, ka viņi mācās. Jā, protams, ir jārun, jārunā šeit par profesionālu izaugsmi. Te var runāt par stāžēšanos laiku, par prakses laiku, taču šai praksē jābūt atalgotai, jo bieži vien uzņēmumi slēpj eh, zemu apmaksāt darbu ar prakses nosaukumu, aiz prakses nosaukumu. Un mums ir jānodrošina, ka jauniešiem arī ir cienījams darbs un ka ir, tā ir reāla prakse un ne kaut kas cits. Un vēl es gribētu nobeigumā sacīt, par šo diskriminējošo ņemšanu darbā. Visi bērni, visi jaunieši, kas nāk no migrantu vides vai no nabadzīgas vides, tiek diskriminēti. Neatkarīgi no tā, vai viņiem ir diploms vai nē. Un mūsu mērķis ir rīkoties tā, lai visiem Eiropas pilsoņiem būtu iespējas, vienāds iespējas. Jā, te var runāt, protams, par uh, pretdiskriminācijas direktīvas ievērošanu, bet jautājums, kā tiešām sankcionēt, sodīt visus tos uzņēmumus, kuri neievēro šo direktīvu, jo viņi priekšā lūk ir jaunietis, kas ir migrantu pēctecis no nevēlamas ģimenes. Mums ir Ja, ja cilvēki tiek dalīti atkarībā no tā, no kurienes viņi ir cēlušies, kur viņi dzīvo, tad skaidrs, ka viņi tiek izstumti, un par šo tēmu tiešām ir vērts padomāt, un konkrēti padomāt. Es te vienkārši ceļu trauksmi, tāpat kā visi man citi kolēģi, tāpēc, ka šis jautājums tiešām ir steidzams, jo visi jaunieši zaudēja ilūzijas. Viņiem tas, to zaudējums ir daudz sāpīgāks nekā mums politiķiem. Paldies! Paldies, papadu pulūku un zelūdzu! Arī es gribētu piebilst kaut ko tam, ko sacīja Hjūģis. Kundze, mēs apmeklējām Salonikos Sedefopu Eiropas organizācija. Tika izdarīts vairāk, tika īstenot vairāk pētījumu, kas liecina par to, ka tuvāko 20 gadu laikā būs nepieciešami lieli ieguldījumi jauniešu kvalificēšanā, jo tiešām jauniešiem ir nepieciešams skaidra kvalifikāciju, lai viņi varētu arī pārvietoties darba sakrā no viena, viens valsts otrā. Daudz kas ir darāms eh, cīņā pret jauniešu bezdarbu, kā jau tika uzsvars arī šodien. Jauniešiem ir bieži vien viens otrs un jau trešais diploms, taču problēma ir tā, ka nav pietiekoši daudz darba vietu. Tā, tad viņiem ir uh, Viņi ir jānovirza pret šīm zaļajām, uz zaļajām darba vietām, lai varētu arī izmantot viņa tehnoloģiskās zināšanas un lai viņiem būtu izaugsme arī nākotnē. Tātad te ir jābūt lielākai saskaņotai darbībai. Decembra sākumā CDFOP dos eh, sniegs eh, statistikas datus par to, kas te darāms. Manā skatījumā lielāka nozīme ir jāpiešķir šai kvalifikācijai un e, iespējam jauniešiem, kas nevar strādāt valsts aparātā, rast darbu citur. Un te ir arī viņos jāveicina uzņēmēja darbība. Bieži vien tā ir ļoti zemā līmenī vairākās dalībvalstīs. Katrā ziņā ir jācīnās pret diskrimināciju. Es domāju, ka mūsu priekšā esošie izaicinājumi ir tādi, ka mums ir jā, jāanalizē gan uh, dalībvalstu dati saistībā arī ar uh, migrantiem un sieviešu nodarbinātību, bet te ir jāraugos uz to, kāda var būt koordinācijas iespēja ģimenēs, skolās un universitātēs. Es domāju, tas būtu labs risinājums. Paldies! Paldies, saka Līnas kundze. Pirms es dodu vārdu Martin kungam atkal. Jūs pieminējāt pagaidu darbu jūsu sākuma slaidā. Jūs minējāt, ka bieži vien jaunieši nevar strādāt pilns dienas darba laiku. Vai jūs īstenojāt Eh, pētījums vai iemesls tam bija tāds, ka jaunieši negribēja strādāt pilndarba dienu, ka viņi drīzāk gribēja strādāt nepilndarba laiku vai palikt bezdarbā. Jo, piemēram, manā valstī vai citur ir tādi jaunieši, kur zaudēja jebkādas ilūzijas par visu to sistēmu, ka viņi vispār ne, nevēlas veidot kaut kādu ilgspējīgu karjeru. Un arī citi kolēģi te par to ir runājuši. Un bieži vien jaunieši pabeiguši universitāti nevar rast darbu ar savu diplomu. Un vēl, vai jūs pētījumā jūs esat secinājuši, ka pagaidu darbs varētu būt ceļš uz pilnu darba laiku? Jo es, eh, spriežot pēc jauniešiem manā jomā, esmu redzējis, ka jaunieši izmēģina vairākus darbus, līdz viņi tiešām pieņem lēmumu, kādā virzienā viņi grib savu karjeru ilgs, ilg, ilgā termiņā virzīt. Tad jums eh, iespēja atbildēt maksimāli 10 minūtes. Paldies, priekšsēdā. Es domāju, ka es atbildēšu kopā ar manu kolēģi uz izvirzītiem jautājumiem, bet es gribētu runāt par divām vai Eh, eh, trim lietām, uz kurām norādīja arī vairāki runātāji. Tātad vispirms referentus uzdotais jautājums, kas pēc manām domām ir ļoti svarīgs. Tātad Jūs teicāt, ka ja valdības izstrādās stimulus uzņēmumiem, lai tie pieņem darbā jauniešus, vai tas smagi neskārs gados vecākus darbaņēmējus. Jāsaka, šis arguments ir pilnīgi nepamatots un maldīgs. Tātad par to, ka pastāv konflikts darba tirgū starp jaunajiem un pieredzējušajiem darba ņēmējiem. Es gribētu teikt, ka pierādījumi par to liecina, un mēs to noteikti arī ziņ, iekļausim uh, savu ziņojumu kopsavilkumā. Un tātad, kā es teicu, pētījumi rāda par to, ka nepastāv ilgtermiņa konkurence starp jauniešiem un gados vecākiem cilvēkiem darbaņēmējiem. Tikai vēlreiz parādās tas, ka tajās valstīs, kur ir augsts nodarbinātības starp gados vecākiem cilvēkiem, ir arī augsts nodarbinātības līmenis starp jauniešiem un pretēji. Tā kā es nepārtrauktu uh, dzirdu un es gribētu vēlreiz noteikti uh, noliegt uh, šo aizspriedumu. Tas izskanēja arī Parīzes protestu laikā attiecībā, saistībā ar pensiju reformu. Tālāk tiek uzdots jautājums par šīm subminimum algām, tātad algām, kas būtu zemāks nekā vēl minimālās algas. Es gribētu teikt tā, labi strukturētas prakses sistēmas, tādas kā piemēram ir Dānijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, tās darbojas līdzīgi kā šis jēdziens subminimum wage jaunajiem cilvēkiem. Tātad, tad, kad jūs eh, strādājat kā zemi apmaksāts darbņēmējs vai kā jauns māceklis, jūsu atdeve ir mazāka, bet pēc tam, protams, jūsu ieguldījums pieaug. Un es jums nepiekrītu, jo, ja mēs paskatāmies uz sistēmu, piemēram, Nīderlandē, kad cilvēks sāk strādāt, piemēram, 15, 16 gadu vecumā ar minimālo algu, kas ir 30% no algas, kas tiek maksāta pieaugušajām, kurš sāk savu darbu. Un tad pakāpeniski gadu gaitā šī alga pieaug. Es domāju, ka tā ir ekvivalenta labi funkcionējošai uh, prakses sistēmai, prakšu sistēmai vai mācekļu sistēmai. Jūs varat man nepiekrist, bet par to liecina pierādījumi, kas iegūti veicot pētījumus dažādās valstīs. Tālāk, Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Dalī kundze. Tas ir, ka attiecībā uz šo grupu, kas ir vismazāk aizsargāta krīzes laikā un arī pēc tam, tas ir jaunieši, kas nāk no nelabvēlīgām vidēm, kuri ir ļoti neizdevīgā situācijā. Šeit galvenais atslēgas vārds ir agrīna iejaukšanās. Tas nozīmē, ka ir ļoti būtiski jāuzlabo investīcijas šo cilvēku agrīnā izglītošanā. Un tas atmaksājas tīpaši tad, ja šīs investīcijas turpinās arī tad, kad viņi tālāk turpina uh, savas mācību gaitas. Un tas nozīmē mm, atbalsts ne tikai jauniem cilvēkiem, kas mācās, bet arī viņu ģimenēm. Tātad tām ģimenēm, kurās ir bērni, kas mācās un studē. Krīzes laikā parasti ir tendence samazināt šādas investīcijas ar ilgtermiņa atdevi. Bet Es domāju, ja mēs investēsim atbilstoši manas aprakstītajām modelim, tad tas vislabāk atmaksāsies. Es domāju, ka grūtāk ir attīstīt efektīvas intervences pasākumus pēc tam, kad šie jaunieši jau ir pametuši skolu. Visbeidzot, ko es gribēju teikt eh, attiecībā uz mācību un darba apvienošanu. Es šeit nevaru atturēties nepieminot Einsteina piemēru, jo man šķiet, Einsteins savus vislabākos zinātniskos darbus e, izstrādāja tad, kad viņš strādāja paralēli e, Zviedrijas e, muitām. Nu, es gribētu vēlreiz atkārtot, ka ir ļoti daudz pierādījumi no dažādām valstīm, ne tikai anglosakšu valstīm, bet tad pierādījumi, kas vēlreiz apliecina to, ka darba un mācību apvienošana, bet, protams, šeit mēs nevaram runāt par pilnu darba slodzi, studējot vai mācoties, jo tas noteikti ir kaitēju, kaitīgi, bet, ja cilvēks apvieno mācības ar zināmas slodzes darbu, tad noteikti uzlabojās rādītāji abās jomās. Un tagad es došu vārdu manai kolēģei Ānai, lai atbildētu uz citiem jautājumiem. Merci de tous ces commentaires. Paldies par visiem šiem komentāriem, kas bieži vien pierāda, uh, mūsu virzības pareizību, bet vēl es gribētu uzsvērt, kā es savu starptautisku organizāciju mēs apkopojam daudzu valstu praksi un eh, datus, Un tad te varētu runāt par vienu modeli, eh, kuriem, kurš visiem būtu jāievēro, taču tā nav mūsu pieeja. Mēs drīzāk raugāmies uz inovatīvām, eh, daudzsološām praksēm. Un tās nav tās, kas mm, palīdz risināt eh, īstermiņa problēmas, tagadējās steidzamās programmas, bet bieži vien tās uh, problēmas, kuras, piemēram, izpaužas izglītības sistēmā, tātad tas attiec uz bērniem, kas jau sākotnēji nav bruņojušies ar uh, pareiziem ieročiem, lai varētu strādāt nākotnē. Tā tad mūs te aizrauja pilotu projekti, tādas teorētiskas pieejas, taču mēs gribam izm, līdz, līdz ar to nonākt pie pamat ziņojumiem, pamat vēstījumiem, kas nav izmantojami gan katrā valstī. Uh, Turklāt mūsu ziņojumā parādās, ka katrā, katrai dalībvalstī mēs izstrādājam atšķirīgus ieteikumus. Tas, piemēram, attiecas uz tehniskajiem projektiem. Dažās dalību valstīs tas eh, ļoti labi darbojas šī mācība, kā piemēram Beļģijā, Francijā, eh, kur eh, vecāki ir gatavi viņu bērniem dot visu, atskaitot profesionālo izglītību. Tā tad profesionālajai izglītībai jāpiešķir cits tēls. Piemēram, Francijā tagad ir bijusi liela revolūcija, ka pat daudzās komercskolās ir paredzēts īpašs finansējums, kas ļauj arī kļūt par inženieri studentiem, tad, ja viņi tā vēlas pāriet no vienas, no nu, vienas kvalifikācijas uz citu, tad mēs nevaram šīs labās prakses paraugs pārnest no vienas dalībās uz citu. Tā ir pirmā lieta. Un otrkārt arī dinamiskais. Dinamikas aspekts ir ļoti svarīgs. Līdz ar to man jūsu vēstījums ļoti patīk, šis, šī devīze jaunatne kustībā. Uh, jo te ir eh, jāparāds eh, šis te mm, dinamisms. Un eh, tas atainojas gan arī pagaidu vai nepilna darba laika nodarbinātībā. Tātad bieži vien labāk ir sākt savu karjeru no pagaidu darba nekā no bezdarba. Uh, un tas attiec uz daudziem jauniešiem. Bieži vien šai virzībai jāsākas jau pirms reālā darba uzsākšanas. Tāpēc eh, mums jāstrādā pie šī jautājuma tād, kad jaunieši vēl ir izglītības iestādēs, lai viņi uh, sāktu strādāt, tad, kad viņi jau vismaz nedaudz ir guvuši ieskat darba tirgu. Un visbeidzot, un tas ir elements, eh, kur mēs tiešām eh, īpaši uzsveram Oslo fórumā, visu iesaistīto pušu koordinēšanās, un jo īpaši vietējo iestāžu iesaistē. Ja jūs paraugāties uz mūsu tīmekļa vietnē, tad jūs redzat, ka tur ir eh, cilvēku viedokli, ko viņi reāli ir darījuši jauniešu labā savā apdzīvotē vietā. Un Eiropas komisijas darbs ir ļoti svarīgs, lai motivētu visus, visas vietējās iesaistītās puses. Eh, tāda bija mūs, arī mūsu virzība Dezjemšons otrajā, otrās iespējas ietvaros, eh, ka, kur bija arī sanāksme Marseļā. Un Darba devējiem ir jāsaprot, ka viņiem krīzes apstākļos ir īpaši jāstrādā, lai nodarbinātu jauniešus. Lielas paldies jums abiem! Paldies, Mārtiņ kungs, un paldies, Anei kundze, par jūsu ieguldījumu. Es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgs ieguldījums, un arī mana kolēģi tev uzskata. Lielas paldies vēlreiz! The... Nākamais darba kārtības jautājums. Ziņojums 2010. gada ziņojums tātad par kohēzijas politiku. Uh, 2007. līdz 2013. gadam par šo programmu. Vārds referentam Papadu Lapus kundzei. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά. Η Ναύαρο... Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu angļu valodā. Tā kā mūsu komiteja ir atbildīga arī par to, ka mēs no savas puses nākam klāja ar ierosinājumiem, Uh, kopējā rezolūcijas priekšlikumam. Pirmkārt, mēs apsveicām komisijas piedāvāto ziņojumu par kohēzijas politikas īstenošanu, kuru finansēja arī līdzfinansējuma no 2007. līdz 2013. gadam. Mēs redzam, ka te ir paredzēta jauns arī pazīmes kohēzijas politikai, ko nosaka arī padoms 2006. gada lēmums. Tas viss balstās arī uz 27 dalību valstu strateģiskiem lēmumiem, jo šī ir procedūra, kuras ietvaros mēs esam uzlabojuši caurskatāmību un līdz eh, arī atskaitīšanos līmenī nacionālā dalībvalstīs. Un mēs varam atskatīties arī uz to progresu, kas ir īstenots nacionālās valstīs, dalībvalstīs. Uh, sekot vadilnijām. Nu, mēs redzam, ka globālās ekonomiskas krīzes ietvaros mēs esam tagad vēl jo sāsinātākas situācijas priekšā, un mums ir jāuzsver to, ka mēs tiešām varam nodrošināt projektu ieteikumu uz jauno darbu vietu radīšanu, sociālākumu atšķirību mazināšanu, sociālās integrācijas veicināšanu, cilvēku kapitālu uzlabošanu. Tas ir tiešām būtisks atzinums Eiropas līmenim. Uh, jo ekonomikas situācija ir būtiski mainījusies, to ir būtiski mainījusi ekonomikas krīze kopš 2008. gadā. Mēs redzam, ka nodarbinātība nu, ir samazinājusies, ekonomiski vai visi kopīgi rādītāji samazinājušies un investīcijas samazinājušās. Un ir nopietni noteikumi pārkāpumi visā Eiropā. Un līdz ar to mums ir jānosaka cits prioritātes, un tas viss mums liek rīkoties. Uh, Taču dalībvalstis, kas izteno savu nacionālo strateģiskos plānus un arī līdztekus strateģisko vadlīniju plānu. Un tas viss ir vērsts uz labāku nodarbinātības politiku, sociālo, sociālo integrāciju un inovāciju attīstību. Cita rekomendācija ir par to, ka Mēs atcinīgi vērtējam panākumus, kas jau gūti īstenot projektu saistībā ar mēķi vairāk un labāk darba vietas, Tomēr mēs stingri ieteicam, lai pār prioritāti mēs izvirzītu resursu mobilizēšanu nolūkam sasniegt Eiropas 2020 gadu stratēģijā paredzētos mērķus. Mēs arī norādām, ka, lai arī ir panākts zināms progress, šobrīd mēs, diemžēl, nevaram vēl lepoties ar lieliem radī, lieliskiem rādītājiem kopējos uh, Uh, ražošanas apjomu vai politikas rezultātu ziņā. Tāpēc mēs aicinām dalībvalsts samazināt pārmērīgi lielas administratīvās izmaksas un šķēršļus, kas traucē sasniegt politiskos mērķus, kur izvirzīt attiecību uz darba iespējām, nabadzības apkarošanu un prasmu pilnveidošanu. Mēs atzīstam, ka iezīmēšanas prasība ir uzlabojusi programmu īstenošanas kvalitāti. Tomēr ilgspējīga attīstība ir viena no galvenajām Eiropas 2020 stratēģijas prioritātēm. Tieši tāpēc mēs aicinām dalībvalstis arī nekavējoties, arī īstenot atsevišķos projekts, pirmkārt tos atlasīt, samazināt birokrātiju, un tas ir skaidra vajadzība arī veicināt resursu efektivitāti un zaļāko ekonomiku īstenošanu. Un līdz ar to arī nodrošinātu augstu nodarbinātību un sociālo koheziju. Mēs tāpat arī aicinām uh, komisiju panākt, lai efektīvāk izmantotu Eiropas sociālo fondu un vienlaiks nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem iespējas izkopt savu piemērotību darba tirgumu un spēj tam pielāgoties, un lai tas efektīvāk radītu ilgspējīgu izaugsmē vajadzīgos apstākļus. Mēs uzskatām, ka Eiropas sociālais fonds ir viens no būtiskiem instrumentiem arī Eiropas 2020 stratēģijā, izaugsmē un nodarbinātībai. Uh, un mēs redzam, ka tās ir tiešām nozīmīgs elements Eiropas sociālais fonds, ja mēs to izmantojam efektīvi, tad varam arī panākt to, ka mm, cilvēks dzīvo pārcībā visā Eiropas savienībā. Un arī viņai bauda lielāks nodarbinātības iespējas. Ņemot vairāk Eiropas sociālais fonds ir pamats instruments nabadzības, sociālās apsnūtības un bezdarba karošanai, aicinām komisiju nostiprināt Eiropas sociālā fonda potenciālu, finansiālu patstāvību un elastību un vienkāršo procedūras pāraudzību un kontroli. Un visbeidzot, mēs aicinām komisiju pilnveidot progresu pāraudzību, izvirzot prasību valsts strateģiskajos instrumentos plaši izmanto pamatrādītājs, un mēs uzsveram, ka ir jāskaidro, kāds panākums devusi dalībvalstu politika darba vietu radīšanai iespēju vienlaidzības un visu mazais sargāto grupu sociālo integrācijas ziņā. Mēs uzskatām, ka galvenie pamatrādītāji ir jāizmanto, lai labāk kontrolētu procesu nacionālā līmenī. Šis atzinuma projekts ir arī jūsu novērtējumam, un uh, jums ir laiks iesniegt savus grozījumus līdz 15. novembrim. Lūdzu, gaidīšu jūs grozījumus jo galu galā mēs esam arī ierobežoti laikā. Mums ir jāuzrakstā arī un ierobežot arī mūsu um, mēsniekums izplūst tikai 2000 zīmes. Un tad gaidu jūs grozījumus. Paldies par uzmanību. Un tālāk vārds runātājiem. Jā, par beidzamo teikumu, ko referenti norādīja, tas, nu, uzreiz rada problēmas. Un mēs tiešām arī palīdzēsim tu izveidot patiešām visaptarošu ziņojumu. Tomēr mums ir jāzina, par ko tad īsti ir komisijas teksts un kāpēc tas ir tik novēloti mums piedāvāts. Nu, mēs redzam, ka mēs nevaram runāt par operatīvo programmu pārbaudi. Tas būtu tiešām labi paskatīties, kā tās īstenot. Bet nē, tu nav runa par to, tas vispār ir runa tikai par tādu ietvaru dokumentu, tādu nacionālo ietvaru dokumentu par struktūru fondiem, kas jau ir runa par 2008. gadu. Uh, un kas ir tādi novēloti m, mm, tikai tagad beidzot kaut kur parādās, nevis 2008. gadā, kā tas bija sākotnēji plānots. Līdz ar to mums par to noteikti jārunā, mums jāpauž savu kritika un jānorāda, ka šis dokuments vispār ir atrauc no realitātes. Jo galu galā šobrīd mums ir pilnīgi cita situācija. Un rītdien mēs arī jau iepazīsimies ar kohezijas uh, dokumentu, kas jau ir daudz tālākā nākotnē vērsts. Uh, Līdz ar to mums jāskatās, ko mēs esam panākuši no savas komitejas puses, un tas tiešām, ka būtu arī devis konkrēts rezultāts. Nē. Mēs redzam, ka te ir runa tikai par vispārīgiem vilcieniem, lielajiem instrumentiem un to novērtējumu, un pasakot vienkārši ir labs vai nav labs. Un vispār pasakot, vai vispār dalībvalsts šos instrumentus ir izmantojuši. Nu, lūk, tas ir centrālais jautājums. Lielākā daļa no instrumentiem, kas ir arī atspoguļoti SF regulā, dalībvalsts tos neizmanto. Vienkārši mēs redzam, ka dalībvalsts ignorē visas tās milzīgās iespējas, ko piedāvā SF regula. Es redzu arī jau Vācijā, piemēram, daudz, kas pilnīgi ir atstāts novērtā. Un tāpēc, es domāju, mums vajadzētu tam pievērst padziļinātu uzmanību. Tagad nosaukšu dažas lietas, piemēram, ciemumu līdztiesības uh, budžets. Var teikt, ka neviens to vispār nav darījis. Komisija arī nav to kontrolējusi. Un sanāk, ja ir tikai viens teikums, kas saka, jā, mums arī operatīvās programmās jānosaka, ka arī šādu dzimumu jautājumam paredzētais budžets tiek speciāli paredzēts, un komisija, ka brīnišķīgi, labs stratēģijas dokuments, un vispār nav par to nekur nekāda kritika pateikt, un jūs savā atzinumā to neiekļaujat, un tas ir skandalozi. Mēs par to esam cīnījušies ilgi un tas nav pieņemami. Izrādās, ka piektais pants, tiemžēl, uh, eh, laimīgā kārtā jau ir arī uh, iztenojies, bet komisija par to vispār nerunā. Kāpēc tad viņi savukārt izceļ un citu sakal ignorē, piemēram, globālās uh, pielāgošanās fonds? Un daudz lietas, kas ir tiešām kā labi piemēri bijuši, vispār par to nav ar nevādu runāts šajā komisijas dokumentā. Jā, tiek norādīts, ka dalībvalstīm jāizstrādā inovatīvi projekti, startautiski projekti, bet viņi neko nav darījuši, komisija savukārt klusē. Un visbeidzot, ir centrāls viens cits jautājums. Jūs labi zinat, kas to situāciju labi pārzinat, ir aktualitāte problēma. Daudz nevalstiskās organizācijas vairs nespēja iesniegt projektus, jo te vairs nav šīs savans maksājums no komisijas, un savukārt dalībvalsts viņus arī neatbalsta, un vispār nav iespējams viņiem kaut kādā veidā iesaistīties šajā procesā. Un savukārt komisija bieži vien vilcinās ar atlikušo maksājumu daļām, un tad nevalstiskās organizācijas vispār nespēja izdzīvot tādā situācijā. Un šis jautājums vispār nav atkal pieminēts, lai gan, manuprāt, tas viens no centrālajiem būtiskiem jautājumiem. Un vispēcot, komisija norāda, ka līdzekļu iezīmēšana darbojas. Vienlaiks tā parāda, ka paredzētā elastība krīzes reakcijai, nu tas ir, manuprāt, milzīga pretruna. Tas vispār nav nekur izmantots. Un mēs varam vienīgais pateikt, jā, atbalstām elastību un reakciju, bet, nu, tas nekādā ziņā nav saistīts ar iezīmētiem līdzekļiem. Nē, mums vajag precīzi noteikts mērķus un precīzi līdzekļus. Uh, Un to arī referenta atzinuma referenta e, jau norādīja, un to vajadzētu arī padzināt uzsvērt. Paldies! Figurēdo kundze tālāk. Paldies! Ļoti nozīmīgs jautājums. Par šo jautājumu, kā tiek izmantoti fondi, jeb līdzekļi. Mums jāskatās arī kopējā kohezijas politika un arī mūsu piedāvātās programmas. Es jau atceros arī, ko dzirdējām, uzklausot cits komentārus, kas eh, kolēģi norādīja, ka ir jau bijušas vairākas programmas, piemēram, vienlīdzīgas tiesības, nu, un tur bija nosaukums Equal. Un pabeidzot šīs programmas, mēs varējām secināt, ka uh, Eiropas sociālais fonds varētu arī ziņot par tālāko progresu. Diemžēl šādu atbildi nekādā ziņā nesam vairāk dzirdējuši un saklausījuši. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši zaudējam, mēs vairs e, ne, zaudējam kontroli, mēs nezinām, kas tad atsevišķās jomās notiek. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, vai Eiropas sociālais fonds un citi struktūra fondi pat arī kohēzijas fonds, kā viņi īsti tiek izmantoti. Vai tur vispār vairs tiek ņemts vērā šis vienlīdzīgo tiesību princips, īpaši kas attiecas uz dzimumu vienlīdzību. Vienlaikus gribu norādīt, ka ir vairākās dalībvalstīs aktuāla problēma, un tā ir Tā ir īpaši aktuāla valstīs, kurās ir sarežģīta finanšu situācija šobrīd. Šādās valstīs rodas problēmas ar līdzfinansējumu. Tātad tam trūks līdzfinansējumu, un tās arī nevar izmantot struktūra fondu piedāvātos līdzekļus. Nu, lūk, padomājiet, kāda veido šī situācija, jo sarežģītāka viņu finanšu situācija, jo īstenībā vairāk naudas viņiem vajag un tas kļūst pilnīgi par tādu um, vēl jo lielāku nevienlīdzību situāciju. Ņemot vērā finanšu noteikums, procedūras, kas ir saistošas iestādē, mēs nonākam tādā situācijā, ja valstī trūkst līdzfinansējumu, tas vispār nevar izmantot nekādus struktūra fonda līdzekļus. Un sanāk, ka visus struktūra fonda līdzekļus savāc bagātās valstis. Un tā rezultātā mēs panākam vēl lielāku nevienlīdzību Eiropas Savienības ietveros. Nu, lūk, tāds mans uh, viedoklis. Galu galā nav tas tikai viedoklis, tas īstenībā fakts. Tas ir fakts, kas jau ir uh, skaidri redzams. Tāpat arī es aicinātu līdz ar to komisiju komentēt šādu situāciju šobrīd tiek veikta analīze par šādu situāciju, bet jūs skatāties attīstībai, eh, sekot attīstībai, nu, galu galā pietiek skatīties, jārīkojas. Mums jāpievēršam daudz lielāka un nopietnāka uzmanība nekā līdz šim. Tas ir būtisks jautājums. Nu, lūk, es uzskatu, ka tam ir arī jāatspoguļo, mums šis jautājums jāatspoguļo atzinumā, Un es saprotu, ka jau šis iero, noteiktais ierobežojums zīmju skaitam, tomēr mums ir jāiekļaut jau būtiskas idejas, un mums ir jā, no savas puses jāparedz arī būtiskas idejas un ierosinājumi. Paldies! Dažvēlēs, kas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mm-hmm Runājot par vispārējo nostādni, es domāju, ka šis atzinums iet pareizajā virzienā, jo Eiropas sociālās fonds ir labs līdzeklis, labs instruments, un referente ierosina labāk kontrolēt pētījumus un katrā ziņā e, kontrolēt eh, izdevumus, un katrā ziņā tas ir labs priešlikums. Bet runājot par cīņu ar nabadzību. Mans uzskats ir tāds, ka Normatīvas un sociāla lietu komiteja nevar piekrist šādai pieejam. Vispirms ir pareizi jānovērtē darba tirgus. Šeit pastāv saiknes starp Eiropas sociālo fondu un ekonomikas virzītājiem. Iespējams ir Šī saikne tomēr ir maza, jo šādu fenomenu nav viegli izvērtēt. Un Eiropas sociālais uh, fonds taču veicina vispārējo mentalitātes maiņu, un to ir grūti izvērtēt tagad. Un es gribētu, ka līdz ar to tiktu akcentētas pretkrīzes, uh, eh, tiktās akcentēt pretkrīzes pasākumi. Tad cīņai pret nabadzību ir jābūt prioritātei saskaņā ar atzinumu. Es to tomēr nevaru atbalstīt. Es uzskatu, ka fonda galvenais mērķis ir īstenot Eiropas stratēģiju 2020. gadam, un tad nevar tikai koncentrēties uz cīņu pret nabadzību. Ja mēs pārāk daudz cīnāmies ar nabadzību, tad eh, mēs pat varam nonākt pie pretēja rezultāta. Drīzāk vajadzētu veicināt sabiedrības aktivitāti, veicināt uzņēmē darbību un tā tālāk. Un runājot par piekto punktu, referente uzsver Eiropas sociālā fonda nozīmi cīņai pret sociālo atšķirtību bet es eh, domāju, ka šīm fondam galvenokārt ir jākalpo kvalitatīvu darba vietu izveidēji. Un arī šeit mums jābalstās uz mūsu pieredzi kohēzijas politikas jomā un runājot par šī fonda autonomo finansēšanu. Es uzskatu, mēs nevaram piekrist tam, ka šis fonds tiek šķirts no kohēzijas politikas. Kohēzijas politikai taču tieši ir jābalstās uz veselu virkni darbību. Te mēs arī runājām par savstarpēju papildinājumu, tas ir svarīgi. Runājot par sesto punktu, te tiek ierosināta attieksmes maiņa. Jāizstāj šī input attieksme ar output attieks. Tam es pilnīgi piekrītu. Paldies, Grunī kundze. Paldies, priekšsēdētājs Grunī kundze. Būdama referente par Eiropas sociālo fondu, es, protams, interesējos jo īpaši par šo tekstu. Man tiešām vēl nav bijis laika kārtīgi pie tā strādāt, bet es, protams, iesniegšu grozi, tāpat kā mana kolēģi Danita Ježloviecka, es uzskatu, ka te ir pārāk daudz uzsvaru uz cīņu pret nabadzību, bet vajadzētu ņemt vērā arī citas faktors, jo īpaši te 2020. gada stratēģija. Un man vienmēr ir vēstījums, jā, cīņa pret nevadzību, taču sociālā iekļautība, tāda virzība uz darbu, starpvietu izveidi. Un tai, protams, ir jāpievērš uzmanība šīs programmas mērķiem, kvalitatīvu darba vietu izveidēji, zaļajām darba vietām. Te ir daudz darāmā, protams. Tā tad es mūsu kolēģei iesniegšu grozījums un katrā ziņā jau iepriekš pateicos par viņas izrādīto interesi. Paldies! Paldies! Es pieņemu, saka Līnas kundze, ka neviens no komisijas izteikties nevēlas, ja nu vienīgi papada pulu kundze. Liels paldies visiem, kas izteicās. Es eh, uzskatu, ka šeit tiešām tika skartas ļoti svarīgas tēmas. Es varu tikai piekrist Šroter kundzei, kura sacīja, ka šis dokuments netika iesniegts laikus. Jā, tā, tā ir taisnība, un to mēs, protams, varam pārmest komisijai. Protams, ka kopš 2008. gada situācija arī ir mainīsies, un to es esmu pieminējusi, ka uh, Te 2010. gadā daudz kas mainījies salīdzinām ar 2008. gada, un katrā dalība valstī tā situācija ir nedaudz atšķirība. Es uzskatu, ka dažas dalība valstis ir izmantojis, e, izmantojuši ESF programmas un citas, citas atkal nav. Un es domāju, ka tad, kad tiek izveidotas strate nacionālās strateģiskās programmas, ir jānosaka konkrēts prioritātes, kas sakrīt ar visiem Eiropas Savienības 2020. Eh, gada stratēģijas mērķiem. Šeit eh, vairāk uzsvars ir liks eh, uz cīņu pret nebadzību. Tas ir tieši tāpēc, ka 2010. gads taču ir nosauks par gadu ciņai ar nabadzību sociālo atšķirtība. Bet te, protams, var pieminēt uh, arī 2020. gada stratēģijas mērķi, kas attiec gan uz lielāku nozīmi sievietēm darba tirgu un arī uz uh, labāku darbvietu izveidi. Es jau minēju, ka man te bija ierobežojums 2000 zīmju, līdz ar to nevarēju šeit uh, minēt visas tēmas, bet runājot par Dzimuma līdztiesības budžeti, protams, es tam pilnīgi piekrītu. Tā bija Vācijas institīva, Vācijas prezidentūras institīva un eh, tika paust cerība, ka to turpinās arī citas, taču patiesībā citas prezidentūras šo darbu neturpināja. Un te būtu tiešām jāizdara spiediens uz valdībām, ka tās nosaka nacionālās programmas un paredz uh, līdzekļus projektiem, uh, sieviešu līdztiesības veicināšanā, tad te arī ir jāparastumā caurskatāmība, kas tiešām ir izdarīts ar šo naudu, lai panāktu rezultativitāti. Un runājot par nevalstiskām organizācijām, te izskanēja uh, viedoklis, ka tās saņem mazu finansējumu. Un, protams, uh, ka tam finansējumam būtu jābūt lielākam, lai tās varētu uh, izpildīt savu svarīgo funkciju, tam es piekrītu. Un arī šeit runa par eh, konkrētiem rādītājiem, arī tam es varu piekrist. Un runājot par Eiropas sociālo fondu, kā sacīja Figureido kundze, es tam varu piekrist. Taču bija arī programmas, eh, kuras nesaņēma finansējumu, kā Equal, piemēram. Uh, Un te ir jāpiemin, ka pēc iespējas vairāk jāsniedz līdzekļu tiem, kam tiešām ir nepieciešami šie līdzekļi. Un galvenokārt tas ir arī nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Runājot par Eiropas sociālo fondu, es varu tikai piekrist tam, ka te izdevumi ir labāk jāpārbauda. Ja un arī jānodrošina labāks darba vietas. Un Eiropas sociālā fonda ir jāizmanto tā, lai visi Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas mērķi tiktu iekļauti dalībvalsts nacionālās programmās. Paldies! Lielas paldies, saka Linas kundze. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. novembris 2012. un komitejā. Atzinums tiks pieņemts 2. decembrī. Liels paldies, un līdz ar to šī sēde ir slēgusies. Paldies! Es atvainojos ap priekšsādā, tad vēl ir īpašā sanāksme Strāsbūrā 22. novembrī pirmdien no 19. līdz 20.30. Tātad Strāsbūrā pirmdienā mums vēl ir gaidām viena sanāksme. Paldies!